zu Gelausi, nach zu bekannt. Cominciamo con Amazon eh, kungi. Mums jāsāk darbs, nu jau esam desmit minūtes aizkavējušies, un tas mums var radīt sarežģījums eh, šodien šīs dienas sanāksme jums ir ļoti saspringts darba grafiks. Man ir liels prieks un gods uh, atklāt šo uzklausīšanu, kas ir veltīts sieviešu lomai informāciju un komunikāciju tehnoloģijai. Es vēlos sveikt mūsu vidū Nelī Krēsu, Eiropas komisijas viceprezidenti un uh, ITU ģenerālu sekretāru, kas kopā ar mums ir sadarbojies šī pasākuma organizēšanā. Es eh, arī gribu sveikt Sandbergu no Facebook, ar kuru mēs sazināsimies eh, video konferences veidā pulksten 17. Mūsu komiteja jau ilgu laiku uh, apspriež to, kā uh, palielināt sieviešu ekspertu skaitu telekomunikāciju pasaulē. Mēs darām savu ikdienas darbu politiskā un likumdošanas veidā, bet arī sadarbojamies ar komisiju šai jomā un it īpaši ar komisāru Neliju Krēsu, ar kuru esam veikuši daudzas svarīgas lietas, nodrošinot to, lai programmā apvārsnes 2020 būtu iekļauts uh, dzīmumu līdzsvars, un tādi paši pasākumi ir iestrādāti arī uh, uh, pētniecības un inovāciju pamatprogrammās. Ir uh, jātiecas uz to, lai būtu lielāks līdzsvars starp sievietēm un vīriešiem pētniekiem, zinātniekiem Šodien informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomā strādā septiņi miljoni eiropiešu un līdz 2015. gadām varētu radīt vēl 100 tūkstoši jaunu darba vietu šai jomā. Šai nozarei ir augstāks izaugsmas potenciāls nekā citām ekonomikas nozarēm. Tas ir viens visnovatoriskākais un dinamiskākais ekonomikas sektors. Un arī tas ir uh, viens no tiem uh, sektoriem, kas visvairāk ir vērsts uz uh, zinātniskiem pētījumiem un inovācijām. Mūsu komitejas atbildības jomā arī ieklau, iekļauti ir jautājumi, uh, kas skar zinātniskos pētījumus un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Arvien pieauga uh, Uh, studentu skaits šai jomā, bet ir arī daudz cilvēku, kas aiziet uh, pensijā, un ja netiks izstrādāta atbilstoša politika, tad šī sektora attīstība Eiropā varētu tikt apdraudēta. Tādēļ mums ir jāceļ apzinība, apziņas līmenis par uh, to, ka ir nepieciešams uh, plašāk izglītot jauniešus matemātikas un uh, egzakto ziņātņu jomā. Tāpat jārosina, lai vairāk sieviešu studē uh, specialitātēs, kas ir saistītas ar uh, matemātiku, egzaktajām zinātnēm un tehnoloģiju sievietes ir uh, interesējas, uh, meitenes interesējas par informācijas komunikācijas tehnoloģijām, bet pēc tam viņas neizvēlas šādas specialitātes uh, stā, uh, studijām. Šis jautājums ir jārisina. Tāpat ļoti maz sieviešu ir amatos, kur tiek pieņemti lēmumi. Mēs ceram, ka šīs dienas uzklausīšana var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus un uh, paturēt dienas kārtībā šo svarīgo jautājumu. Mēs vēlamies rostinot diskusijas un arī uh, labākās pieredzes apmaiņu gan Eiropā, gan pasaules mērogā, runājot par tīri praktiskiem aspektiem. Mūsu darbs būs sadalīts divās daļās. Eh, sievietes informācijas un tehnoloģiju karjeras attīstībā, kā labāk izmantot sieviešu talants, un otrais, eh, otrā daļa šajā sanāksmē būs, kā eh, izmantot prasmes informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomā. Es došu vārdu Amadūnam Turē, vispirms, kurš ir Informācijas tehnoloģijas savienības ģenerālsekretārs. Jūs noteikti zinat, ka uh, šīs uzklausīšanas temats sievietes un informācijas komunikāciju tehnoloģiju saņem arī atbalstu no informācijas telekomunikāciju uh, savienības. Labdien, dāmas un kungi! Sartori kundze, priekšsēdētājas kundze, Krūsas kundze, dāmas un kungi! Dārgie draugi un kolēģi, man ir liels gods un milzīgs prieks uh, atrasties šeit Briselē, lai svin, uh, atzīmētu um, uh, š, piedalītos šais pasākumā, kas veltīts sieviešu lomā informācijas komunikāciju tehnoloģijas jomā. Uh, Mūsdienās eh, IKT ir eh, atrodami jebkurā mūsu ikdienas dzīves eh, elementā. Šīs tehnoloģijas ir izmantotas gan lielās, gan manās valst, mazās valstīs. Tās attīstās arī jaunatīstības valstīs. Pat vienkārši mobilais telefons palīdz sievietēm sazināties ar ģimeni un draugiem, nodrošina piekļuvī vērtīgai informācijai, un tas var kļūt par instrumentu mārketinga iemaņām un var tikt izmantots ražojumu pārdošanai. Viens piemērs cik svarīga ir informācija. IKT sniedz uh, sievietēm piekļuvi uh, informācijai par veselības aprūpi, viņas var uh, iepazīties ar jautājumiem par reproduktīvo veselību. Šādu informāciju citā veidā nav iespējams atklāti apspriest ar citiem sabiedrības locekļiem. Mobīlo telefonu uh, aplikācijas var izmantot, lai sniegtu informāciju vietējās valodās un arī attēlu formā. Uh, it īpaši uh, paredzot šo informāciju uh, sievietēm, kas pārstāv arī nabadzīgākos sabiedrības slāņus. Tāpat mobilie telefoni var tikt izmantot, lai apkopot informāciju par veca, uh, veselības aprūpi, uh, par bērnu un citu sabiedrības grupu eh, veselību un eh, vajadzībām pēc eh, veselības aprūpes. Tāpat ir iespējams tos izmantot, lai uzlabotu izglītības sistēmu pasaulē, balstoties uz vienkāršām teksta īziņām vai arī nodrošinot piekļuvi tiešsaistes bibliotekām šīs tehnoloģijas palīdz risināt tāds jautājums, kā lasīt prāstmes apgūve, informācijas sniegšana par lauksaimniecību un citām dzīves jomām. Tas ir milzīgs potenciāls, lai uzlabot ne tikai sieviešu, bet visu pasaules iedzīvotāju dzīvi. Es varu lepoties un paziņot, ka mūsu Uh, on, ir uh, organizācija, Startautiskā telekomunikācijas savienība ir ANO organizācija, un mums ir uh, ilgstoša partnerība ar telecenter.org, uh, uh, un mūsu mērķis ir izstrā attīstīt sieviešu telekomunikāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmes. Un uh, Uh, mm, mēs esam apmācījuši 85 valstīs ast, vairāk nekā 80 tūkstoši sieviešu. Mēs esam arī sagatavojuši iedvesmojošu video materiālu sadarbībā ar telekom.org par to, kā sievietes var izmantot šīs tehnoloģijas, um, lai uzlabotu savu dzīvi. Tāpat mēs domājam par tādiem jautājumiem kā sieviešu drošība un aizsargāšana pret vardarbību un tā skaitā vardarbību ģimenē. Šobrīd uh, gandrīz 95% darba vietu ir šādi vai citādi telekomunikāciju kompo komponenti, un tādēļ mums ir nepieciešams vairāk iesaistīt sieviešus izglītību, uh, apmācībās, kas ir uh, vērstas uz tehnoloģiju, matemātiku, informācijas uh, komunikāciju tehnoloģijām. Un uh, šajā jomā Eiropā vien 2015. gadā būs miljoniem, miljons jaunu darba vietu, to norādījis komisārs Kunds. Tas ir uh, milzīgs solis uz priekšu, ka mēs esam šeit sapulcējušies, lai uh, strādātu pie vienotā mērķa sasniegšanas. Sievietes uh, nodrošina vairāk nekā pusi pārtikas ražošanas pasaulē, bet tās saņem tajā pašā laikā tikai 10% no visiem ienākumiem. 2013. gadā tomēr ir vairāk sieviešu vadošos amatos pasaules lielākajos uzņēmumos nekā tas ir bijis līdz šim. Ir uh, vadošos amatos sievietes tādās kā Hewlett Packard, uh, IBM un citos, bet tikai 20 vienā no 5, 2042 no 500 uzņēmumiem sievietes atrodas vadošos amatos. Tāpat eh, tas pats sakāms arī par mūsu organizācijas dalību organizācijām. Eh, mūsu organizācija ir izveidot vairāk kā pirms simts gadiem, un pirmā sieviete uh, sāka darboties mūsu organizācijā tikai 1932. gadā. Un šobrīd ir tikai 16 uh, sievietes ministres no 193 uh, organizācijas dalību valstīm, un tikai 60 neatkarīgas regulātoru organizācijas pasaulē vada sievietes. Bet es esmu pārliecināts, ka šādi pasākumi, kā mūsu šīs dienas uzklausīšana, ja, kad tie notiek visā pasaulē, jāsaka, vairāk nekā simts valstīs notiek 1500 pasākumi Un šogad mēs esam pārsnieguši pagājušā gada rekordu. Es ceru, ka ar šādiem pasākumiem tuvāko desmitgažu laikā mēs panāksim reālas pārmaiņas un arvien vairāk sievietes izvēlēsies studēt informācijas komunikāciju, tehnoloģiju, speciālitātēs un iegūs atbilstošus diplomus un grādus. Un ir arī uh, izveidots īpašs portāls uh, sievietēm uh, IKT speciālistēm. Tāpat ir paredzēts arī stipendijas. Uh, ir uh, simts uh, jaunas programmas pieejamas uh, tiešsaistes veidā, un es aicinu arī jūs piedalīties šai pasākumā. ANO platjoslas komisija tika izveidot pirms trim gadiem ANO um, UNESCO paspārnē. Uh, arī tā risina dzimumu līdztiesības jautājumus Uh, atbalstot uh, meitenes un sievietes. Kā jūs zinat, viena no svarīgākajām, uh, ietekmīgākajām komisārēm Eiropas komisijā ir Nelī Krēsa, kura uzstāsies pēc manis. Viņa ir ļoti cienīta un respektēta politiķe arī mūsu platjoslas komisijā. un viņa ar mums ļoti aktīvi sadarbojās daudzos mūsos, mūsu pasākumos. Komisija eh, strādā eh, pie platjoslas un dzimumu līdztiesības jautājumiem, un mūsu uh, sanāksme, kas notika pirms mēneša Meksiko, to vadīja uh, uh, uh, Nelija Klā, Klāsta, kas pārstāvēja UNDP. Ugandā ir uh, varbūt pirmā valsts, kur ir nodrošināta pilnīga paritāte gan parlamentā, gan valdībā. Ir puse sieviešu un puse vīriešu. Uh, Un tas pats sakāms par vēstniekiem, un uh, šis darbs norit ļoti veiksmīgi. Esmu pārliecināts, ka strādājot kopā un izmantojot mūsu kolektīvo gribu, mēs varam ievērojami uzlabot pasauli, padarot to taisnīgāku un godīgāku, un mēs varam iesaistīt IKT sektorā sievietes un meitenes. Liels paldies par uzmanību! Thank you, Mr. Ture. Nā. Paldies, Turē, kungs. Tagad vārds uh, vit, Eiropas komisijas viceprezidentē Nelija Krēsai. Mrs. President. Good. Paldies un labdien dalībniekiem. Uh, es uh, gribu un varbūt ne pilnīgi līdzsvarotu auditoriju, bet eh, tādu kā šeit. Pateicoties jums un jūsu eh, komitejai, eh, ītra šo jautājumu uztver nopietni. Merilinai Monroe bija tāda dziesma, ka Eh, dimanti ir eh, meitenes labākie draugi, bet nu šajā gadījumā tā tomēr nav gan, jo meitenes labākie draugi ir datora iemaņas. Un es varu uh, eh, es, jums apgalvot, ja jums būs šīs iemaņas, tad dimanti jums arī būs. Uh, jo ir eh, skaidrs, ka šie darbi ir vienādi apmaksāti gan vīriešiem, gan sievietēm. Un mums ir eh, vajadzīgs vairāk sieviešu eh, informācijas tehnoloģijās. Un arī tāpēc viņām visām vajadzētu uzņemties vadību pār savu dzīvi. Šodien IT iemaņas piedāvā eh, labas perspektīvas darbā, iespējas un arī var eh, uzlabot eh, mūsu ekonomiku. Eiropā ir trūkums, ja mēs runājam par IT iemaņām, trūkst apmēram miljonus strādājošo, ko minēja ģenerāls sekretārs runājot šorīt Un tas ir viens no izaicinājumiem līdz 2015. gadam. Tikai Eiropā ir jāizpilda miljons darba vietu ar eh, IT speciālistiem. Un tas ir eh, nākamo divu gadu laikā. Un eh, ja mēs neaizpildīsim šīs vietas, tad mēs zaudēsim darba vietas un nu, ne tikai vienu miljonu, eh, mūsu konkurētspēja būs sliktāka un arī mūsu eh, situācija darba tirgo būs sliktāka. Ir skaidrs, ka eh, grūtības jau nav, kā panākt, lai sievietes lieto IT tehnoloģijas jo eh, meitenes eh, lieto vairāk eh, šīs tehnoloģijas nekā vīrieši. Viņas lieto šīs tehnoloģijas visu laiku radoši un arī ļoti bieži viņas piedalās, piemēram, sociālajos medijos. No Silīcija ielēs līdz Nairobi sievietes uzlabo savas dzīves kvalitāti. Uh, Eh, lietojot eh, IT eh, tehnoloģijas. Mēs redzam, ka informācijas tehnoloģijā tiek radīti produkti īpaši sievietēm, nu, diemžēl tos veido vīrieši, nu, pēc tāda principa, ka, nu, meitenes jau ir dumjākas par mums un, un viņām vajag kaut ko vieglāku. Uh, bet uh, sievietēm nevajag šo uh, dumjiem lietotājiem domāto produktu, jo sievietes taču lieto tās pašas uh, pilspaules un mašīnas kā vīrieši. Kur ir problēma? Tur, ka ir mazāk sieviešu IT sektorā, tikai trešā daļa un pamatā sliktāk apmaksātos darbos. Vakar es Eh, piedalījos pasākumā eh, par eh, uzņēmēju darbību. Tas bija ļoti interesants pasākums un es gribētu atzīmēt, ka visi 15 nu, labākie dalībnieki bija vīrieši. Tātad mums vēl daudz, kas ir jādara, lai sievietes aktīvāk iesaistītu uh, Eh, IT. Nu, daudzas no viņām jau cenšas eh, eh, strādāt. Tāpēc es arī domāju par to, kas jau ir sasniegts un kas vēl ir jādara. Un es gribētu jūs iepazīstināt ar dažiem rezultātiem. Cilvēki bieži izlemj par tālāko dzīvi jau skolas gados, varbūt ir vajadzīgas informācijas eh, tehnoloģijas skolās kā daļa no mācību programmas. Un ne tikai jums eh, ir jābūt informātikai kā mācību priekšmetiem, bet datori ir jālieto arī citos priekšmetos. Un eh, iemaņas ir ne tikai jāiegūst, bet jālieto arī uh, praksē. Ir daudz sieviešu, kam ir diploms saistīts ar informāciju, bet eh, viņas strādā kaut kur citā specialitātē. Un, eh, ja šīs sievietes atgrieztos savā specialitātē, eh, tad mūsu ekonomika varētu pieaugt par 9 miljardiem eiro gadā. Tā ir summa, ko mēs zaudējam katru gadu. Nu, ar to pietiktu, lai divos gados nomaksātu visu Nīderlandes deficītu. Un ir eh, svarīgi eh, arī eh, visiem iemācīties strādāt ar datoru no vadītāja līdz vienkāršam cilvēkam. Nu, tas, kā ITRA grupu eh, vada eh, sieviete, ir ļoti saprātīgi. Un mēs eh, zinām, ka sievietes jau strādā informācijas sektorā, un vēl mēs vienu no viņām noklausīsimies, bet varbūt varētu būt arī vairāk jauno sieviešu, kas piedalās. Un arī varbūt eh, varētu šī perspektīva parādīties eh, kino un eh, grāmatā, grāmatās. Nu, meitenēm ir vajadzīga kaut kāda cita perspektīva, ne tikai būt tai princesei, kas gaida savu princi. Un, piemēram, Linda Lukas Somijā ir uh, strādājusi pie projekta, kas veicina meiteņu aktivitāti, un arī eh, Amerikā Bills Gates cenšas eh, iesaistīt eh, sievietes programmā. Un uh, ir skaidrs, ka mums uh, ir vajadzīga nu, vienkāršiem cilvēkiem domāta iniciatīva, kas darbojas Eiropas līmenī piemēram, veicināt eh, dažādas iniciatīvas, kas ļauj iesaistīties eh, informācijas sektorā. Un tādā veidā mēs varam sagatavot arī darbu spēku IT sektorā, kas eh, ļaus Eiropai palikt konkurētspējīgai pasaules mērogā. Bet mums vajadzētu mainīt attieksmi pret eh, šo eh, jautājumu. Nu, sievietes nav upuri, kam ir vajadzīga palīdzība. Eh, viņas ir ļoti spējīgas un viņas ir vajadzīgas mūsu ekonomikā. Mēs nevaram atļauties zaudēt pusi no saviem talantiem. Ja mēs varētu vienoties par to, ka sievietes nav upuri un viņām nav vajadzīga aizsardzība, eh, tad mēs varētu šo problēmu atrisināt. Eh, nevienmēr būs viegli to eh, sākt, bet sākt kādas jaunas iniciatīvas, bet, ja jums ir prāts, tad jums vajadzētu domāt, un šeit jau nav runa tikai par to, lai sabiedrībā iepatiktos. Eh, tā ir eh, izdevība eh, pašām sievietēm veidot savu dzīvi. Un tā ir iespēja mm, arī izmantot jūsu potenciālu, jo jums ir jāsaprot, ka Eh, sievietēm eh, IT sektorā eh, karjera ir interesanta, izaicinoša un arī dod daudz izdevību. Sievietes var ietērēt, var nopelnīt vairāk naudas IT sektorā, un šeit pat nav atšķirības starp dzimumiem. Uh, Mums eh, vienkārši ir eh, jāņem eh, vērā, ka tāda ir reālā situācija, un mēs jau neprasām nekādu labdarību. Tas ir ekonomisks lēmums, un ir skaidrs, ka arī uzņēmumi, ko vada sievietes, ir efektīvāki un varbūt vairāk arī ar lielākām iespējām izdzīvot. Tāpēc arī uzņēmumiem būtu e, jāņem tas vērā un jāiesaista viņas darba tirgu. Mēs e, sadarbojamies ar uzņēmumiem, ar izglītības iestādēm un e, mēs cenšamies panākt, lai vairāk cilvēku iegūtu IT iemaņas un es gribētu arī, lai arī sievietēm būtu šīs e, iemaņas. Mums e, ir e, viens priekšlikums arī bijis, ko es apsveicu par to, lai iesaistītu sievietes IT sektorā. Un, ja tiktu izveidota iniciatīva eh, Eiropas mērogā, tad es to gribētu atbalstīt. Eh, protams, eh, sievietes ir dažādas, tieši tāpat kā Eiropas valstis ir dažādas, tāpēc arī ir vajadzīgi dažādi risinājumi gan jāpiedalās gan politiķiem, gan eh, akadēmiķiem, gan uzņēmējiem, eh, skolotājiem un vecākiem, un es ceru, ka arī jūs visi varat eh, pēc šīs diskusijas palīdzēt mums meklēt risinājumus. Es ceru, ka parlamenta deputāti runās ar saviem vēlētājiem, un, kā es teicu, mums ir iespēja, mēs jau nedodam uh, Eh, sievietēm dāvanas, jo uzņēmējiem ir vajadzīgas eh, viņas darba vietās. Un ja viņas eh, nu, sievietei datoru iemaņas ir dārgākas par dīmantiem. Paldies! Eh, paldies komisārs kundzei un arī eh, paldies eh, ITO ģenerālsekretāram Amadonam Turē par piedalīšanos. Tagad sāksim pirmo diskusiju, tātad tās ir prezentācijas par sievietēm informācijas tehnoloģijas sektorā. Uh, Tātad Žana eh, Martinengo, Saskija Van Ufelena un eh, Monika Moro tiek eh, ielūgtas ieņemt vietas prezidijā.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 Martinengo. Tātad pirmajā diskusijā es eh, pirmajai došu vārdu eh, Žanai Martinengo, eh, kas ir Women and Technology prezidente. Paldies! par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Man paveicās Eh, strādāt eh, pie dialogiem eh, ar tehnoloģiju palīdzību jau no 1983. gada. Un tagad arī manai ģimenei ir labāk no tā, ka es varu sazināties ar IT palīdzību. Un eh, es uzskatu, ka nākotnē eh, atklājumi eh, ir vienmēr vajadzīgi un tie palīdz virzīties uz priekšu. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs eh, piemēroties eh, sabiedrībai, kas eh, dzīvo ļoti mainīgā laikā un izmaiņu ātrums ir arvien lielāks. Ir runa par attīstību, piemērošanos, izglītību mūža garumā. Tie ir daži jautājumi ar kuriem es eh, strādāju gan pētījumos, gan eh, arī savā uzņēmumā. Un ir eh, arī vajadzīgs šos, šīs teorijas piemērot dzīvei. Mēs uh, Eh, dzīvojam laikā, kad mums ir eh, jādomā par nākotni. Un eh, šodien, ko mēs šodien darām saziņas sektorā, mēs gatavojam studentus darba vietām, kas vēl nav izveidotas. Un atcerieties, ka speciālitātes, kas bija pieprasītas 2010. gadā, 2000 vēl nebija izveidotas 2004. gadā. Britu pētījums eh, ir atklājis, ka 2030. gadā būs 20 eh, specialitātes ar tehnoloģiju lietošanu, un eh, es izdarīja tādu aptauju, kādi būs pieprasītākie darbi. Un eh, šeit bija dažādas atbildes. Eh, cilvēki mēģināja paredzēt eh, nākotni un nosauca šīs profesijas, kādas varētu būt Tātad 2030. gadā, pateicoties e, iepriekš sasniegtajam, e, dzīve būtu labāka, ja būtu patiešām veicinātas inovācijas. Un e, tāpēc ir svarīgi arī jau tagad paredzēt šīs gaidāmās problēmas. Tātad, ko mēs varam šodien darīt, lai veicinātu uh, uh, lai veicinātu attīstību, piemērojoties uh, nākotnē. Mēs dzīvojam sabiedrībā ar dažādām valodām, rasēm un tautībām, un pamat iemaņas uh, ir un tādas, kas ļaus katram cilvēkam e, dzīvot šajā sabiedrībā. Un tādā veidā e, uzlabos gan e, savas dzīves kvalitāti, gan arī sabiedrības dzīves kvalitāti kopā pateicoties darbam, kurš jau ir izdarīts pēdējos eh, gados, mēs eh, varam šodien eh, plānot savas karjeras tālāk, piemēram, darbs ar datoru tātad un ar internetu ir svarīgs jebkuram uzņēmējam vai pētniekam Un es eh, aktīvi piedalījos eh, programmās, kas sākās jau 90. gados. Tās ir eh, programmas, kas arī pievērš uzmanību grupām, kas atrodas vissliktākajā stāvoklī. Un mēs redzam, ka informācijas tehnoloģijas ir daļa no jaunās ekonomikas. Itālijā 70% iekšzemes koprodukta rodas pakalpojumu sektorā, tātad mēs redzam, ka eh, tehniskās specialitātes ir arvien pieprasītākas. Un eh, mums eh, tagad ir svarīgi arī redzēt dabas zinātnes un so, sabiedriskās zinātnes kā papildinājumu pamat izglītībai, tā tad nākotnē būs svarīgi eh, apgūt iemaņas vairākās specialitātēs. Ja mēs eh, turpinām eh, prognozes, tad mēs eh, redzam, ka iemaņas, eh, ko var iegūt sievietes, eh, nodrošinās viņām svarīgāko lomu sabiedrībā. Un šīs ir dažas iemaņas, kas ir raksturīgas sievietēm, piemēram, iespēju mm, tā, tad spēju darboties kā eh, starpniekam vai samierinātājam. Eh, tā ir eh, sievietes loma ģimenē un tā ir loma arī sabiedrībā, kur nav vienkāršu atbilžu. Un sāziņa un sarunas ir ļoti svarīgas, tāpat arī kā mazākuma aizsardzība un vērtības Eh, tālāk eh, arī ir eh, svarīgas tās īpašības, kas ir raksturīgas sievietēm, nu, vīriešiem mazākā mērā. Un uh, šeit nav runa tikai par to, lai pievienot vārdam e, tātad e, e darbs, jeb nu, darbs ar elektronikas palīdzību vai e mācīšanās. Šeit ir patiešām runa par izmaiņām, jo uh, Eh, izglītība eh, ar informātikas palīdzību nav tikai izglītība no tālienes. Mēs redzam, ka tehnoloģija tiešām eh, maina mūsu dzīvi. Un es teiktu, ka informācijas tehnoloģijas var iemācīt mums vēl vairāk un mainīt ne tikai tehnoloģijas, bet arī sabiedrību. Šodien mēs redzam jaunus eh, procesus, eh, kur ir eh, jābūt saziņas iemaņām. Gan cilvēkam jāparod gan strādāt ar tehniku, gan arī sazināties ar cilvēkiem. Uh, Un eh, dialogs ir ļoti svarīgs informācijas tehnoloģijās, tāpat arī eh, reputācija un eh, piedalīšanās. Ir vēl daži citi termini, kas ir ļoti svarīgi. Šeit ir runa par kopīgām darbībām gan informātikā, gan arī vispār ir eh, vajadzīgs domāt par eh, sabiedrību un eh, atcerēties, kā mēs dzīvojam sabiedrībā, tātad mums ir kopīgi jāplāno, kopīgi jāpieņem lēmumi. Nu, šeit ir tāda tāds mēģinājums parādīt, eh, kas būtu jāzina 2030. gadā. Šeit nav runa tikai par dzimumu līdztiesību, bet arī par ekonomiku. Eh, sievietēm ir ļoti liels potenciāls. Un eh, sabiedrībai un iestādēm un uzņēmumiem ir arī mm, jārūpējas par to, lai eh, sievietēm būtu vienāda eh, loma. Eh, viņām vēl ir jācenšas panākt vienlīdzība, bet sabiedrībā ir vajadzīga dažādība un daudzveidīgi talanti. Grazie. Paldies Džannai Martinengo. Un tagad es došu vārdu Saskijai Pan Ufelinai. Vispirms es atvainojos, eh, ka eh, ja es eh, šādi darbojos ar pirkstiem, tad es nenorādu uz jums, bet tā ir tālvadība, kustinot, pārbīdot slaidus, neņemiet ļaunām. Uh, Droši vien es esmu vienīgā pārstāve no privātā sektora, tāpēc mēģināšu būt uh, pragmatiska un runāšu tiešu valodu. Neņemiet to visu pārāk personiski, un tas vienkārši ir mēģinājums parādīt, kāda ir situācija. Kā tad uh, labāk uh, iepazīt sieviešu talantus? Varbūt uh, Es pieminēšu savus darba devējus. Viņi vienmēr ir ļoti noguruši, mēs vienmēr dzirdam tikai negatīvas lietas, viss ir slikti, ekonomikā ir grūti, uzņēmumam ir grūti, cilvēki ir noguruši. Un, manuprāt, Eiropas komisāri, kas atbild par Eiropas digitālo darba kārtību, mums uh, paziņoja pozitīvas ziņas, Nā, ka mēs uh, ne tikai žēlojamies, bet arī domājam par to, ko var darīt, lai panāktu pārmaiņas. Uh, Man ir liels prieks, ka es esmu iecelta vai ievēlēta par Beļģijas digitālo čempionu. Un mana prioritāte šī gadījumā ir trīs lietas, tāpēc es pievērsīšu galveno uzmanību trim elementiem digitālajā darba kārtībā. Pirmkārt, skola digitalizācijai. Es nelietoju vārdu e-skola, es domāju iet tālāk, jo mēs dzīvojam informācijas sabiedrībā un jaunie cilvēki nākotnē dzīvo šajā uh, sabiedrībā. Jaunie cilvēki nemaz nesaprot vārdu IKT. Tātad pirmkārt skola digitalizācija, otrkārt uh, elektroniskā komercija, un tas ir kas vairāk nekā tikai kurpi pārdošana internetā, un visbeidzot uh, prasmes, jo digitālajā sabiedrībā uh, prasmes var noslāņot sabiedrību. Nu, nav tā, ka mēs sakām, ka nabaga cilvēki nevar piekļūt internetam. Mums ir jādara eh, kaut kas šodien, lai cilvēki varētu pie, pie, pielāgoties šai digitālajai informācijas sabiedrībai un tajā iesaistīties. Un te mēs varam darīt divas lietas. Un tas attiecas uz visiem. Mēs varam, protams, eh, slēpt galvas miltīs vai arī darīt kaut ko pretēju un sākt par to runāt. Es domāju, ka šīs dienas iniciatīva ir ļoti labs piemērs uh, par to, ka atkārtošana ir zināšana māte. Ja mēs uh, kaut ko nepārtraukti atkārtojam, tad cilvēki sāk saprast, uh, ka tas tiešām ir nepieciešams. Pirmkārt, ir jāsāk jaunībā. Visi zina tos piemērus, ka bērns divu gadu vecumā. Mm, skatās eh, televizoru un uh, ir pārsteigts, ka attēls pēkšņi sastingst. Bet, uh, bet uh, vienīgais uh, veids, kā šobrīd, piemēram, atrast uh, tūksnes, ir grāmata. Ja viņi uz, sap, izdomās, ka. Uh, IKT ir kaut kas uh, savāds, jo tas ir uh, aprakstīts grāmatās, tad viņiem tas neliksies forši. Tāpēc domājam, kā gan uh, radīt entuziasmu sievietes un ieinteresēt šajos jautājumos. Mēs par to skolā mācamies, bet tā īsti mm, tam nepievēršamies. Tātad, ko darīt ar jaunām sievietēm? Viņas ir ļoti radošas, ļoti inovatīvas. Uh, Mēs uh, varam atkārtot lietas uh, dažādas uh, reizes 50, un mēs radoši domājam, bet kā to visu sasaistīt ar digitālo laikmetu un informācijas sabiedrību? Ja jūs vēlaties, lai sievietes strādātu šajā nozarē, tad jau jaunībā ir jāpaskaidro, ka tad, ja jūs vēlaties uh, savā profesionālajā dzīvē strādāt ar cilvēkiem vai veselības nozarē, uh, Ja jūs vēlaties uh, jaunas, modernas skolas, tad jūs varat uh, būt risinājuma daļa. Jūs varat iesaistīties uh, šajā pasaulē, ja vien jūs nestudējat arhitektūru no grāmatas, bet gan saprotat, ka arhitektūra ir trīsdimensionāla radīšana, veidošana, ka tā ir nākotne un ka jūs varat būt šī nākotnes daļa. Uh, Ja mēs paskaidrojam to jaunām meitenēm, tad viņas to vērtē pilnīgi citādi. Un runāt ar jauniem cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Un tad mēs redzam pēkšņi, ka tas vairs nav gārlaicīgi, ka tas nav apnicīgi, bet eh, viņi sāk domāt, ak tā, es varu eh, sākt kaut ko darīt, es varu tikt pie saviem dimantiem, ja es eh, lēmumus pieņemšu jau agrā jaunībā. Sievietes darbojas ļoti strukturēti. Mēs pielāgojamies situācijai un šī brīža, mēs šobrīd esam grūtos laikos, un tāpēc tas ir svarīgi. Ja mēs būtu sākuši strādāt ātrāk, tad uh, vilciens vēl nebūtu aizgājis. Tāpēc mums tiešām ir jāsāk darboties tagad, jāsāk būvēt tilti un jāsāk domāt par risinājumiem, nevis tikai viss jākritizē, ka tas nedarbosies un tam līdzīgi. Mēs neceļam sapņu pīlis un uh, nekaļam milzīgus plānus, mēs uh, domājam pragmatiski, tāpēc man patīk Nelī Krūsa. Viņa darbojas ļoti pragmatiski, uz rīcību vērsti, tāpēc es uzskatu, ka tad, ja mēs vēlamies iekustināt ekonomiku, ir uh, jāgroza uh, šis priekšstats, ir uh, jāiesaista, ko arī jāizmanto sieviešu zināšanas un kompetence, un ja mēs uh, varam to izdarīt, tad mēs varam strādāt arī pie šī brīža aktuālajām problēmām. Tāpēc es uzskatu, uh, ka mana loma kā digitālajai čempionai ir uh, atkārtot to, ka nav, nedrīkst vairs gaidīt. Pagājušā gada decembrī es biju pārsteigta uzzinot, ka vairums labo iniciatīvu, kas šodien jau pastāv. Starp citu, man ir dēls, kuram 15 gadi, viņam ir grūtības ar vācu valodu, un, un, un pagājušajā gadā viņš nodibināja skolēnu uzņēmumu, ko sauc Dītīm Un uh, tad mans uh, vācietis, uh, mans dēls palīdzēja kādam vācietim caur Skype. Jūs redzat, ka viņi izmanto digitālo vīdi uzņēmēju darbībai. Tā nav kurpju pārdošana. Mans dēls sēž pie datora un, un un uh, caur Skype um, nodarbojas ar uzņēmēju darbību. Tātad to ir iespējams darīt jebkurā vietā, jebkurā laikā un savienot to arī ar ģimenes dzīvi. Ir uh, vajag, vajag uz to paraudzīties atšķirīgi un domāt par rītdienas dzīves modeli. Arī skolās ir ļoti daudz iniciatīvu, ir ļoti daudz uh, skolotāju, kas dara ļoti labu darbu. Uh, ir daudz eh, skolotāju, kas saka, ka tas nav iespējams, bet es ceru, ka nākamajā mācību gadā, kas eh, sākas eh, šī gada septembrī, es varēšu palīdzēt tiem, kas to vēlas, izmantot neitrālo Eiropas institūciju platformu, lai visiem pavēstītu, turpiniet to, ko jūs esat uzsākuši, jo tas ir īstais veids, lai atrisinātu problēmu. Grācija veramente Saskija van Ufelen. Liels paldies! Tā bija Saskija von Ufelene. Un tagad dosim vārdu Monikai Moravai. Es neesmu tehnoloģe, neesmu arī datortārps. Un man nesenāks ar roku pārbīdīt slaidus. Uh, Bet eh, ko gan mēs varam pateikt desmit minūtēs? To, ka ir nepieciešams eh, institūcijās, vai nu tās būtu privātas vai publiskas, radīt eh, vīdi, kas būtu labvēlīga arī sievietēm un aicināt sievietes būt proaktīvām. Man bija trenere, kura darbojās izklaid, izklaides industrijā, un viņa man teica, ja jūs uh, nerakstīsiet pati savu scenāriju, tad kāds cits jums sarakstīs lomu, un jums varbūt tā nemaz nepatiks. Uh, Tāpēc uh, Sisko mums, uh, protams, patīk priecāties, bet mums patīk arī izaicinājumi. Mums patīk, ka dažādība ir stratēģija. Mēs uh, domājam, kādi varētu būt uh, veidi, kā to darīt, nevis tikai kā pārskatīt uh, dažādas bonusus. Vēl es gribēju teikt, ka pastāv tāds uzņēmēja darbības imperatīvs. Mēs, protams, esam uzņēmums, kas ir ļoti tūs institūcijām, un tomēr fakti rāda, ka, lai ko jūs arat, lai ko jūs arī darītu, ja jums nebūs dažādības, tad tas ietekmēs jūsu darbību. Uh, Nav vajadzības te minēt eh, daudz statistikas datu, tas vienkārši ir labi. Mēs šeit eh, runājam par situācijām, kas ir pazīstamas sievietēm un manām kolēģiem. Sievietēm, kas interesēs par tehnoloģiju, ir jāceras viena lieta, bet, protams, arī kungiem. Jūs paši esat atbildīgi par savu karjeru, jūs esat tie, kas ir atbildīgi. Un tāpēc uh, institūcijās ir jārada vide, kas mums uh, ļauj augt. Ir jāmeklē šīs iespējas, un reizēm tas jādara jums pašiem. Jums jābūt uh, parauga, paraugam, jūs jādomājat, ko jūs darāt. Jūs esat šeit, mēs pārstāvam privātu industriju, bet uh, tāpēc es aicinu darboties proaktīvi un uh, iesaistīt uh, šajā darbā arī vīriešus. Ir jābūt saprātīgiem un jāredz, kādas ir problēmas. Nodrošināsim to, ka mēs runājam par šīm problēmām. Vēl viena lieta, par ko ir jādomā, ir par to, ka uh, darbinieki paši izrāda iniciatīvu. Mums ir nepieciešama vairāk šādu paraugi, un nepadarīsim to par vienreizēju notikumu, jo varbūt, ka tāda ir tendence vai tāpēc, ka tā vajadzēja. Es šodien satiku satriecošas meitenes un sievietes savā ceļā, un tas manī radīja tādu pazemības sajūtu. Mm, šī, protams, ir uh, mūsu darba programmas otrā puse. Tomēr mm, tam nevajadzētu būt šķērslim. Es zinu, ka manā uzņēmumā sievietes ir augstos amatos un. Uh, Atzīstiet uh, sieviešu paveikto. Mēs to nedarām pietiekami. Mēs uh, pietiekami neatzīstam sieviešu panākums. Ir jāvērza pa karjeras kāpnēm tās sievietes, kas uh, sniedz tehnisku ieguldījumu, un manā uzņēmumā pagājušajā nedēļā notika viens uh, tāds notikums, ka viena sieviete runa, strādā 30 gadus pie e-veselības jautājumiem, domā, kā atstāt ietekmi uz sabiedrību. Uh, hibrīdām zināšanām un tam līdzīgi. Un tāpēc eh, būtu jāveicina piedalīšanās eh, tehniskās konferencēs. Celiet rokas tajās, runājiet, nebaidieties, tā jums ir eh, laba iespēja. ir jānodrošina arī pienākumu rotācija. Viena sieviete manā uzņēmumā teica, ka es eh, šeit esmu bijusi piecus gadus un negaidīšu vēl piecus gadus, kamēr man paaugstinās amatā. Es iešu kaut kur citur. Es vēlos, lai man būtu lielākas pilnvaras, eh, es gribu strādāt ar jautājumiem citās valstīs, un kā tu to vari izdarīt? Eh, cēliet roku un sakiet to. Sievietes, nebaidieties! Jums ir jāfokusē, jāpievērš uzmanība augstai, augstai pievienotajai vērtībai. Un uh, mēģiniet paplašināt savus sociālos tīklus. No McKinsey pētījuma ir redzams, kāda ir sieviešu paraugu modeļi. Un es zināju vienu sievieti, kura bija tikko pabeigusi Kalifornijas Universitāti San Diego un strādāja ar fantastiskām lietām, kas skāra enerģijas patēriņu. Un piedāvāja veselu virkni inovāciju. Tas jums būtu jādara. Un visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi, jūs zinat, es izsakos īsi, bet kodolīgi. Greisa Hārpere, kura man šķiet īsta varone, jo radīja algoritmus. Un cilvēki viņai 40. un 50. gados teica nē, bet viņai bija drosme turpināt, un viņa teica, ka nekad nevajag samierināties ar vārdu nē. Ir vieglāk uh, lūgt uh, piedošanu nekā saņemt atļauju, viņa teica. Un cik uh, reizes kādā sanāksmē jūs esat teikušas, es vēlētos darīt to vai, vai ko citu. Bet tad dariet to. Un ja jūs to nedarīsiet, varbūt, ka jums kādreiz nāksiet atvainoties, bet ir svarīgi, lai jūs uzņemtos iniciatīvu. Tie ir tie motīvi, pēc kuriem būtu jāvadās. Ticiet tam, kam jūs ticat, tas ir vissvarīgākais. Un uh, aizrautība ir pusen no panākuma atslēgas. Lai jums būtu šī aizrautība, lai jūs piedalītos tehnoloģiju pasaulē un uh, lai gūtu panākums. Paldies! Grazie alle nostre relatrici. Abbiamo ora tre interventi programmati da parte. Teicos mūsu ekspertēm. Un tagad ir trīs deputāti uh, pieteikušies uzstāties. Pirmā runātāja Hercogs kundze. Šī man ir tiešām ievērojama diena. Es pati cīnījos uh, divus gadus par to, lai šis pasākums notiktu, lai šis jautājums tiktu iekļauts darba kārtībā. Un tas man izdevās. Un tagad pastāstīšu pie, piemēru no dzīves. Pirmdien es iegāju Sofitel, lai tiktos ar komisāru Ettingeru. Un tad man kāda sieviete teica, Hercogs kundze, izmantojiet pati savu lozungu. Un šī sieviete bija mazo vidējo uzņēmumu pārstāve, ar kur bija tikusies Briselē pirms uh, mēneša Es teicu, viņām vispirms jums ir jārunā citādāk. Jums ir jāsaka, man jums ir piedāvājums. Un es arī gribētu, lai jūs tā runātu. Šeit ir divi jautājumi. Protams, IKT sektoram ir jāvēršas pie sievietēm, jāsaka, mums ir jums piedāvājums. Un sievietēm, kas strādā šajā nozarē, arī jāvērš pie politiķiem un jāsaka, mums ir jums kāds piedāvājums. Ja jūs vēlat ties pārvarēt krīzi, tad nevar tikai ieturēt diētu, jo ne vienmēr diēta palīdz nomest lieko svaru, ir arī jāsporto, tad mēs piedāvājam arī uh, sporta pasākums, lai izvestu Eiropu no krīzes. Bet tomēr uh, jautājums, kā panākt to, lai IKT sektorā sievietes eh, strādātu un sievietes tiktu iesaistīts arī mazo un vidējo uzņēmumu darbībā. Arī tiem ir sievietes nepieciešams. Un eh, piemērs no mana vēlēšana apgabala. Kāds eh, uzņēmējs mm, neprata skaisti rakstīt, viņš pieņēma darbā sievieti. Uh, Eh, kura ļoti skaisti prāt rakstīt, bet tam viņa sāka izmantot eh, datoru un Jā, un eh, tā šis veterinārs, kurš bija pieņēmis asistenti, guva ļoti liels panākums uzņēmē darbībā un tagad ir jau miljonārs. Sievietes ir uh, labas starpnieces, to es varu teikt arī no uh, mazo vidēju uzņēmumu jomas. Mums ir arī nepieciešams dažādas starpnieku organizācijas, lai sadarbotos ar IKT nozāri. Vai jūs piekrītat ma manām domām, vai jums ir kādas citas idejas? Paldies! Grācele, kolega Erzo, kolega Tikau, prego. Paldies, Hercogs kundzei, tagad Tikau kundze. Es runāšu rumāņu valodā, jo mums ir nodrošināts, uh, nodrošināts tulkojums, un rumāņu valoda ir ļoti skaista, un es ceru, ka jums patiks tajā klausīties. Es uh, vēlētos vispirms pateikties organizatoriem, un it īpaši komisārai Nelie Krūsai, jo uh, jau vairākus gadus viņa iestājas par sieviešu aktā, aktīvāku darbību IKT nozare, šis sadarbības tīkls mums pastāv, mums ir notikuši vairāk pasākumi. Un tas apliecina, kā eh, zobratiņi sāk griezties, ka mēs virzamies uz priekšu. Es uh, priecājos par to, ka šodien līdztekus mūsu pasākumam notiek vēl daudzi citi pasākumi valstīs uz vietām, lai rosinātu meitenes, sievietes izraudzīties ar IKT saistītas profesijas. Patiesībā šis process jau jāsāk pamatskolā. Izglītība ir ļoti liela nozīme un mums ir jāpalīdz jauniešiem jā, iegūt nepieciešamās prasmes un iemaņas IKT nozarē būtu šis process jāsāk pamatskolā, tad tas turpinātos vidusskolā un pēc tam augstskolā. Šīs prasmes un iemaņas būs tālāk nepieciešamas arī darba tirgu. Patiesībā mums jārunā par to, kā uzlabot rezultātus bez papildu līdzekļu piešķiršanas. Mums ir jābūt proaktīviem, mums ir jārostina jauniešus izvēlēties šīs IKT profesijas. Un tikai tā mēs varam kopā, kopumā arī veicināt sabiedrības attīstību. Runājot par jaunu darba vietu radīšanu, es gribētu jautāt, uh, un uh, lūgt komisārei, lai viņa arī turpmāk cīnās par to, lai netiktu samazināts finansējums uh, programmai uh, Connecting Europe, jo jebkurš līdzekļu samazinājums IKT uh, samazinās arī nodarbinātības iespējas jauniešiem un, tā skaitā, sievietēm uh, šajā nozarē. Mūsu vidū ir ļoti godājamas vieses, kas pārstāv privāto sektoru, un viņām jau ir liela autoritāte šajā nozarē, eh, gan vadība, uzņēmuma vadībā, gan pētniecības jomā. Es gribētu zināt, vai ir kaut, eh, vai kaut kas tiek darīts arī Erasmus eh, programmas uh, ietvaros vai kādu programmu, kas būtu tai līdzīga, lai rosinātu sieviešu iesaistīšanos IKT jomā. Un mm, tas ir labi, ka mums ir arī ITU un uh, informācijas tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvji. Tā mēs kopīgiem spēkiem varam stiprināt progresu šajā jomā. Rumānijā Daudzi jaunieši studē, uh, mācās um, uh, matemātiku, eksaktās zinātnes, uh, inženierzinātnes. Pagājuši gadu mums notika uh, tikšanās konference par šiem jautājumiem, un es vēlos pateikties Turekungam par atbalstu, ko viņš mums toreiz sniedza. Paldies! Tagad vārds Kelī kungam. Arī kāds vīrietis uzstāsies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies runātājām. Kad es sāku strādāt Eiropas parlamentā pirms četriem gadiem, pirmā lieta, kas man pārsteidza, bija tas, cik daudz sieviešu strādā parlamentā. Uh, Ja mēs palūkojamies uz citiem parlamentiem un pašvaldībām, tad sievietes ir mazāk pārstāvētas. Un arī uh, ir trīs komisijas, kuras vada sievietes - Amēlijas ar Tori, uh, Hubners kundze un Darīsa Paka. Mor Moros kundze runāja par to, ka vieglāk ir lūgt piedošanu nekā eh, dabūt atļauju. Es eh, gribu teikt, ka mūsu eh, komisijas vadītāja neprasa nekādas atļaujas, viņa vienkārši rīkojas. Un arī parlamentā un uh, daudz sieviešu un arī daudzas izcils komisārs ir sievietes gan uh, Krūzes kundze, gan manas valsts pārstāve Gegen Kvīna un sievietes uh, aktīvi darbojas mūsu institūcijās, ir uh, panākušas, ka tās pieņem un bez viņām šīs institūcijas nespētu pat darboties. Runājot par Connecting Europe eh, instrumentu, tas mani satrauc, ir tīpaši attiecībā uz platjoslas internetu, ierosināt tais budžets samazinājums par 80 vai pat 90 procentiem, ja tas tiešām tā notiks, tad tā būs īsta katastrofa. Un vēl komisārs Kunze, jūs pieminējāt sporta doģo, ko manā pašā vēlēšana apgabalā nodibināja divi kungi, un šis uzņēmums darbojas kon ielējā, un šis pakalpojums ir paredzēts uh, uh bērniem no 6 gadiem līdz pat pusauģiem līdz 17 gadiem. Un, uh, ir šobrīd patiesībā divi miljoni darba vietu, kas Eiropā nav aizpildīti tādēļ, ka trūkst atbilstošu speciālistu. Es ceru, ka man, mani gana nenosūtīs uz ēli, tāpēc, ka es šeit runāju pārāk ilgi. Tagad uh, Madurēls kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlējos pateikties mūsu viesēm par viņu entuziasma pilnajām uzrunām. Man bija tiešām prieks klausīties viņās un uh, jūs tādu deksmi un pārliecību, ko pauž sievietes, kuras pašas strādā šajā nozarē. Es vēlos arī pateikties pasākumu organizatoriem un vēlējos arī pateikties komisārs kundzei par to, ka viņi ir atnākusi uz šo pasākumu un komisijai kopumā vēlos pateikties, jo mūsu komitejā, ITRE komitejā mēs jau strādājam arī pie inovāciju jautājumiem un uh, informācijas tehnoloģijām, un mēs ļoti cieši sadarbojamies ar komisiju. Uh, Tāpat arī uh, uh, priecājos par to, ka stratēģijā 2020 un uh, programmā apvārsnes 2020 ir iekļauts īpaši panti par sieviešu integrāciju un dzimumu līdztiesību un es augstu vērtēju šo faktu un vēlos, lai viss par to būtu informēti. Mēs no mūsu ekspertēm daudz ko dzirdējām, kas attiecās uz dažādiem, dažādām nozarēm, uz dzīmumu līdztiesības jautājumiem, par, par to, kas notiek zinātnes un pētniecības jomā, bet viena lieta piesaistīja manu uzmanību. Ir tiesa, ka skolā IKT ir uh, vairāk vai mazāk veiksmīgi iekļauta mācību programmā, ko apgūst gan meitenes, gan puiši. Un skolās meitenes un uh, puiši ir uh, vienādi pārstāvēti, bet ja mēs jautājam meitenēm, viņas interesējas, 90% meiteņās ir, ka viņas interesē IKT, bet šīs atšķirības parādās vēlāk. Um, kad mēs nonākam augstskolas līmenī par to, kādas speciālitātes izvēlas meitenes un, un puiši, tad šīs atšķirības ir daudz lielākas. Un šeit tiešām kaut kas būtu jādara. Un mums vajadzētu līdz 2015. gadām, kā to teica Kruskundze, panākt lī, līdzsvaru šajā jomā, jo mēs nevēlamies, lai no tehnoloģijas attīstības tiktu izslēgta puse. Uh, cilvēces. Tās uh, ir ne tikai taisnīguma princips, bet arī gluži vienkārši saistīts ar ekonomikas attīstību un ieinteresētību. Bet jautājums ir, kādēļ šīs atšķirības tomēr pastāv šai nozarei? Tagad komisija ir pasūtījusi pētījumu, kas drīz, cerams, būs jau pabeigts. Manā rīcībā vēl nav visa informācija pieejama, bet vai jūs varētu pastāstīt par šīs nozares īpatnībām? Priekšsēdētāji atvainojos, ka es tik strikt raugos uz uh, reglamenta ievērošanu, bet man vienmēr jāraugās, lai uzstāšanās laiks netiktu pārsniegts. Es gribu teikt, ka mūsu darba programma vienmēr ir ļoti piesātināta, vienmēr ļoti daudzi kolēģi vēlas uzstāties, un tādēļ, diemžēl, uzstāšanās laiks ir jāierobežo. Es katram runātājam tā, došu pāris minūtes, jo mums nav daudz laika. Tātad uh, lūdzu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, kura vēlas uh, sākt Martinengo kundze. Jā, paldies. Es uh, vismaz vēlējos uzsākt šo atbilžu raundu, atbildot uz ļoti interesantajiem jautājumiem, kas tika uzdot. Pirmkārt, uz, uh, tika jautāts par to, kādēļ šis sektors ir tik fragmentēts. Un uh, Itālijā 90% mazos vidējos uzņēmumos ir tikai četri darbinieki, ne vairāk. Un, uh, Eh, šeit ir līdz ar to mm, grūti noteikt šīs, šos samērus šajā nozarē. Un uh, Rumānijas pārstāvi runāja par eh, jauniešu mobilitātes veicināšanu, kā būtu jāiesaista jaunieši uh, Uh, apmācības programmās, kur notiktu studentu apmaiņa. Tas tiešām būtu interesanti. Mums ir pieredze ar Bulgārijas, kāda Bulgārijas akadēmija un ar jūsu valsti arī sadarbība šāda notiek. Bet arī uzņēmumi šīs valsts uzskata par vietām, uz kurien varētu pārcelt savus uzņēmumus. Uh, Un mēs uh, tai pašā laikā cenšamies atgūt uh, zināmu cilvēku kapitālu, izmantojot atbalsta pasākumus. Paldies, saka priekšsēdētāji. Saskija, lūdzu. Um, minutes, maybe, uh, Divas minūtes un trīs punkti. Jā, jūs uzdā, uzdevāt jautājumu. Es esmu IT kompānijas vadītāja. Uh, un vismaz puse no mūsu darbiniekiem nav, nav veikuši nekādas, eh, nekādas tehnoloģijas eh, studijas, nav apguvuši ar tehnoloģiju saistītas profesijas, bet ir, eh, teiksim, mācījušies fizisko izglītību, kas arī ir noderīga šādā jomā. Patiesībā mums ir jāmeklē cilvēki ar dažādām uh, prasmēm, uh, mums ir nepieciešami funkcionāli analītiķi, piemēram, ir jābūt uh, analītiskai domāšanai, cilvēkiem, kas prot uzdot pareizos jautājumus, tad viena darbiniece ir kriminoloģe, un patiesībā uh, kādā amatā tieši viņa var būt īstā darbiniece. Tas nenozīmē, ka ir jāpārzina tehnoloģija, ir jā, jāprot vadīt uh, cilvēki, un uh, dažādas citas pārvaldes funkcijas, bet, protams, ir vajadzīgi arī tehnoloģijas speciālisti. Tā kā, ja mēs vēlamies iesaistīt meitenes un jaunas sievietes uh, dažādās uh, izglītības programmās, tad mums varbūt vajadzētu īstenot novatorisku pieeju un piesaistīt cilvēkus ar dažādas, uh, dažādām specialitātēm, dažādām Uh, studiju, dažādu studiju pieredzi. Un tieši Bēģijā ir iespējams iegūt dažādus maģistra grādus, piemēram, vēsturē un pēc tam uh, franču valodā vai, vai vēl kaut ko citu. Un tā mēs varam uh, rozināt cilvēkus uh, studēt augstskolā. Uh, Ja tāpat par stažēšanos, piemēram, 15 nedēļu prakse uh, manā uzņēmumā varētu būt ļoti interesanta, un mēs varētu šīm uh, meitenēm, sievietēm parādīt, ka reālā dzīve ir atšķirīga un ka ļo, tā var būt ļoti interesanta, bet ja šī prakse ir tikai trīs dienas ilga, tad es neko daudz nevaru uh, parādīt un nevaru šīs meitenes pārliecināt un tas arī nāk par sliktu gan uzņēmumam, gan, gan šiem cilvēkiem, jo neviens, nevienam nerūp tik īsts prakses laiks. Tādēļ varbūt varētu paredzēt 15 nedēļu ilgu prakses laiku uh, uzņēmumā, lai varētu savest kopā gan studentus, gan uzņēmumus un lai visiem būtu saprotam reālā situācija. Tālāk tika runāts arī par to, ka sievietes, kuras ir uh, studējuši tehniskas specialitātes, tomēr nestrādā IKT nozarē. Un uh, dažreiz es uh, jautāju arī šīm meitenēm, kādēļ tas tā ir. Viņa saka, man jau vajadzēja vairākus gadus izdzīvot vīriešu uh, klubā, un man bija jābūt neatlaidīgai, spītīgai. Un es arī nezināju, kāds būs mans ieguldījums kopīgā risinājumā, bet tagad es uh, strādāju jau kādus divus, trīs gadus, un es saprotu, kāda ir mana vieta, kāds ir mans ieguldījums, ja es uh, ielieku savu šo puzles gabalu pareizajā vietā, tad tas uh, palīdz sasniegt kopīgo risinājumu, bet to cilvēkiem studiju laikā nemāca. Viņi nesaprot, kur ir viņu īstā vieta, kur viņi iedara šajā kopainā. Un tādēļ varbūt arī tāda ir situācija, kādu mēs to redzam. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāji. Manuprāt, mēs esam ietaupījuši pusotru minūti, un to mēs varam tagad sadalīt Morovs kundze. No manas pieredzes par drosmi, kad es pirmo reizi uh, atbraucu uz Šveici, man tiešām bija jāsaskaras ar tādu makjavēlisku situāciju. Šveicē tolaik, ja gribēja taisīt karjeru uzņēmumā, tad vajadzēja izpildīt priekšnosacījums. Bija jābūt konservatīvo partijas loceklei, bija jābūt precētāji ar divu ar pus bērniem un tāpat bija nepieciešams uh, arī būt Šveices armijā, jo tas bija tā kā Rotary klubs, un, un pēdējais faktors, jūs nedrīkstējāt būt sieviete, un es neatbildu nevienam no šiem kritērijiem. Uh, runājot par izglītību, patiesībā viss nāk no sirds, ir jābūt gribai, deksmei, uh, Eh, gan augstskolā, gan, eh, gan vidusskolā. Es arī eh, studēju, mēs bijām divas meitenes no 50 studentu vidū, bet man šī nozara ļoti patika, tā man interesēja, un es varu piekrist arī Saskijai, ka varbūt jau cilvēki ar ļoti eklektisku studiju pieredzi, piemēram, cilvēki, kas ir studējuši franci, franču literatūru, nevis uh, inženierzinātnes. Bet uh, Eh, var izrādīties, ka tieši tie ir tie cilvēki, kas 21. gadsimtā var strādāt šajā nozarē. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisijai. Eh, domājot par faktiem, eh, mēs dzīvē izdarām daudz uh, lēmumu, tātad uh, mums jābūt piesardzīgiem. Uh, un tad cilvēki dzīvo ilgu mūžu. Un tātad, nu, tām sievietēm, kas gaida savu princi, baltajā zirgā, uh, Nu, jūs esat droši, ka viņš no jums var aizbēgt ar visu zirgu vai tāpat, bet eh, nu, es jums ieteiktu nekad eh, nedzīvot kopā ar to princi, ko jūs tikai sameklējat aprēķina pēc. Un nekad neesiet atkarīgs no viņa, jums ir pašām jāveido sava dzīve. Un e, šeit arī ir e, sieviešu e, domāšana ir jāmaina. Jūs nevarat dzīvē sasniegt visu, bet, nu, ja jums ir dzīvē partneris un ja jūs izvēlaties ģimeni, tad, nu, tā arī ir jūsu dzīves daļa, jūs eh, audzināt bērnus un arī rūpēties par viņiem. Tas arī ir darbs, jums būs daudz jādara mājās. Un eh, Saskie, jūs eh, diezgan atklāti runājat par savu ģimeni, ka jums ir par, par saviem bērniem un karjeru. Um, Nav nu, skaidrs, ka bērni var būt tikai dzīvojot kopā ar otru cilvēku, un dažreiz ir grūti lēmumi jāpieņem dzīvē. Un ir tādi brīži, kad jūs sākat domāt, nu es arī tā domāju, vai tiešām tas ir tas, ko es gribēju savā dzīvē panākt. Vai tiešām es nekļūdījos? No, nu, runājot par paraugiem, eh, nu, cilvēkiem, kam jūs gribētu līdzināties, eh, šeit eh, jūs varat pašas pieņemt savus lēmumus, lai gan jums ir vajadzīga drosme. Un par domāšanu, tātad jums ir jābūt gatavām šai dzīvei, un eh, jums ir arī jāceras, eh, ka arī jums eh, nevajag atstāt karjeru, ja jums ir bērni. Mums ir tāda situācija, kad mums ir vajadzīgi uh, paraugi un nevis izdomāti, bet eh, tiešām eh, dzīvi cilvēki. Un eh, arī nu, tad jūs viņiem arī mēģināt līdzināties. Un mēs vēl esam ļoti tālu no tā ideāla, ko mēs gribam sasniegt. Un uh, par vienotās Eiropas mehānismu un eh, programmā pārsnis 2020. Eh, tātad eh, Eiropas komisija strādās 20 gadus. Nu, pat komunistiem nebija septiņu gadu plānu, viņiem bija tikai piecu gadu plānu, bet mums ir septiņi. Tātad šajā budžetā daļa bija paredzēta tikai investīcijām tajos jautājumos, kas nav pievilcīgi privātajam sektoram. Un eh, Saskī minēja tādu piemēru, ka eh, mums eh, sabiedrībā ir Eh, nevienlīdzība, ir nevienāda situācija. Un eh, arī eh, nu, tas, ka nav vienādu izdevību, tas ir trūkums, un mēs to nevaram paciest ilgāk. Un no vienotās Eiropas mehānisma mēs varētu panākt daudz labākus rezultātus bet eh, dalību valstu līderu padome eh, pieņēma lēmumu, eh, ka būtu jāiztērē līdzekļi infrastruktūrai un tām nozarēm, kur privātais sektors uh, nepiedalīsies, jo privātajiem nav interesanti. Tātad es ceru, ka eh, parlaments būs eh, saprātīgāks, jo nu, padomas pieņa, piešķirtais finansējums bija nepietiekams. Tātad nu, Eiropa nav tikai dažiem, Eiropa ir visiem. Tātad, ja jūs nevarat eh, kaut ko izlemt, tad jūs kļūdāties. Uh, Grazie, komisārija. Be... Paldies. Mēs visi zinām, jo eh, daži no mums tieši eh, strādā pie šī mm, jautājuma, kā eh, mēs diskutējam par budžetu tieši par šo jautājumu un ceram kaut ko tur sasniegt. Bet tagad mēs varam pāriet pie otrās diskusijas. Un lūksim eh, Kiki strīdu, Rūtu Farmeri, Donu Metzleri eh, un eh, pievienoties mums. Ecco, voi sapete che alle 17, che dovrebbero essere le 7. Kā jūs zināt, eh, piecos. Jeb eh, septiņos pēc eh, San Francisco laika mēs runāsim ar Šerilu Sandbergu no Facebook un mēs mēģināsim tagad atgūt daļu savu zaudētā laika un dosim vārdu e, Kikijai e, Stridai Eiropas e, sieviešu zinātnieku un inženieru asociācijas vadītāji. Paldies! Un paldies par šo aicinājumu piedalīties Un eh, es eh, eh, pieņemu, ka arī man ir pietiekami daudz iemaņu informācijas tehnoloģijā, un es strādāju pie Eiropas projektiem. Un šodien es pārstāvu Viteka organizāciju. Tātad vispirms es uh, pastāstīšu par organizāciju, ko es pārstāvu, un tad es gribētu atgriezties pie nozīmes, eh, kāda ir eh, sievietēm informācijas tehnoloģijā. Un beidzot eh, izdarīsim arī secinājumus. Es gribētu uzsvērt, ka Vitek ir e, sistēma, kas ir izveidota e, apvienojot e, sievietes, kas strādā zinātnē un tehnoloģijā. Un ir partneri no deviņām valstīm, ko apvieno šī organizācija, un vēl citi gatavojas pievienoties and there are more countries uh, coming up. Vēl citas valstis, kas uh, pievienosies. Uh, šai organizācijai ir daudz uh, dažādu veidu, kādos tā veicina sieviešu iesaistīšanos zinātnē un tehniskajās specialitātēs. Es jums varu pastāstīt, ka ir bijis eh, piemēram seminārs eh, Zviedrijā par inovatīviem projektiem, eh, lai informētu arī sievietes, kas ir vecākas par 50 gadiem, kuriem, kurām bieži vien šīs iemaņas ir sliktākas no bērni un jaunieši biežāk lieto informācijas tehnoloģijas. Tātad šis seminārs e, sagatavo e, meitenes, e, tātad kā apmācīt vecākas sievietes lietot informācijas tehnoloģijas, interneta pirkumus, internetu banku un arī uh, saziņas e, tehnoloģijas, kādas pastāv. Tas ir viens e, piemērs, e, ko mēs varam darīt. Ir arī teorētiskas pētniecības iemaņas. Protams, šī ir arī darbība, kas notiek jau ilgāku laiku, un es arī eh, priecāšos eh, piedalīties eh, tālāk šī mehānisma darbībā. Un tas palīdzēs sievietēm apgūt informācijas tehnoloģijas. Tālāk Es apskatīšu uh, situāciju informācijas tehnoloģijās Zviedrijā. Uh, šeit statistika var paskaidrot, kāpēc uh, šajā sektorā ir vajadzīgas steidzīgas izmaiņas. Zviedrijā daudzas, daudzā ziņā, daudzējādā ziņā informācijas tehnoloģijas sektors atšķiras no citām valstīm, jo šeit vēl eh, lielais vairākums eh, ir vīriešu nodarbināto. Tātad ir maz sieviešu, kas piedalās, un ir arī eh, maz sieviešu vadošos amatos viņas e, nesasniedz vadošos amatus, un pat e, ja diviem cilvēkiem ir vienāda kvalifikācija, tad e, vīriešiem tomēr darbs ir labāks. Kā Marks Tvens teica, ir meli, nekaunīgi meli un statistika, bet nu šoreiz uh, šīs eh, statistikas eh, vērtējums parāda, kā mēs eh, redzam situāciju informācijas sektorā. Šeit jūs redzat apskatu par studentiem, kas pieteicās uz ICT programmām universitātē, un 1998. gadā bija neliels eh, skaits sieviešu un vīriešu bija tikai nedaudz vairāk. Tagad mēs redzam, ka sieviešu ir apmēram tikpat, bet vīriešu ir daudz vairāk. Tātad uh, starpība ir vēl lielāka, un eh, tas tā nav citās programmās, eh, bet tikai informācijas eh, tehnoloģijās. Un ko nozīmē šīs dzimumu atšķirības un kāds būs tām sekas nākotnē? Šeit jūs varat redzēt arī statistiku, tā ir oficiāli publicēta un pieejama Zviedrijā. Šeit ir statistika par eh, eksāmeniem, eh, inženieru, tātad tehniskajās specialitātēs. Un pirms desmit eh, gadiem uh, sieviešu īpatsvars bija daudz lielāks nekā tas ir tagad. Pēdējos divos gados. Šeit jūs eh, redzat statistiku, eh, kā eh, sievietes pretēji citām, daudzām citām nozarēm uh, Eh, šajā darbojas eh, arvien mazāk. Kāpēc tas tā ir? Eh, pētniekiem ir apstākļi, kas traucē karjeru. Piemēram, ja jūs apskatāt cilvēkus, kas kārto eksāmens, tātad kreisajā pusē, uh, tehniskajās specialitātēs, un uh, tad uh, mēs arī vērtējam viņu vēlāko karjeru, ko tad viņi sasniedz. Zviedrijā mēs uh, sakām, ka šeit sievietēm ir mm, grūti Eh, piedalīties eh, šajās studijās, kā nav viņām piemērota apstākļu. Un mēs arī redzam, kas notiek eh, darbā šeit apskatot ICT speciālistu skaitu. Šeit mēs redzam, cik daudz cilvēku strādā ICT sektorā un e, cik no viņiem ir e, sieviešu. Tātad e, mēs šeit redzam datus par Stokholmas apkārtni un par visu Zviedriju. Un šeit mēs redzam, ka sieviešu ir mazāk šajā nozarē un mazāk no viņām ir speciālistu amatos. mēs līdzīgu situāciju arī redzam citur Eiropā. Bet vissatraucošākais ir tas, ko mēs redzam šeit. Un nu, te ir ļoti daudz eh, skaitļu, bet eh, šie eh, skaitļi arī rāda, kas notiek. Ja mēs apskatām darba tirgu šodien. Un um, datora speciālistu sastāv tad šeit. Uh, šeit mēs uh, redzam uh, sieviešu īpatsvaru dažādās vecuma grupās, un mēs redzam, ka meitenes uh, nestrādā šajā eh, specialitātē, un tas ir ļoti eh, satraucoši, eh, ka jaunās sievietes nepiedalās, nu, jo viņām nav izdevīgi noteikumi, tātad viņas viņas nepiedalās Tu nu, ne tāpēc, ka viņam nebūtu iemaņu, eh, bet eh, tāpēc, ka eh, visa šī vide ir viņam nepiemērota. Kopsavilkums tātad ir vairāk vīriešu informācijas sektorā meitenes neinteresējas par universitātes programmām ļoti maz viņu eh, strādā un arī viņām ir eh, sliktākā samaksa nekā vīriešiem. Eh, šis bija īs apskats par notiekošo. Tiešām sievietes ir sātraucošā situācijā. Paldies! Paldies! Un tagad es došu vārdu Rūtai Fārmerei, strateģisko iniciatīvu centra direktorai. Liels paldies! Es gribēju pateikties ITU par to, ka mani šeit šodien ielūdza. Mēs te runājām daudz par eh, statistiku, un tas ir svarīgi, ja mēs meklējam labāko risinājumu. Situācija ASV ir ļoti līdzīga. Arī mums ir problēma ar uh, sieviešu īpatsvaru tehnoloģiskajās nozarēs. Meitenes uh, liek tikai 19% eksāmenu un 18% iegūst grādus. Kaut arī 90. gados tie vēl bija 39%. Turklāt uh, sievietes atstāja šos darbus eh, divreiz biežāk nekā vīrieši. Mēs saprotam, ka tā ir būtiska problēma, un daļa no tās ir izolācija. Sievietes eh, izjūta eh, izolāciju nodarbībās, kurās dominē vīrieši, un sievietes tiešām neapzinās, kāda ir situācija, kamēr nenokļūst koledžā. Trūkst arī pāraugu. Uh, jo sievietes eh, salīdzinoši maz strādā šajā nozarē. Sievietes eh, tēls eh, mēdījos parasti ir stereotipisks un sūta nepareiz signālu. Sievietes tiek parādītas kā tehnoloģija patērētāji, nevis radāt, radītāji. Ir dažādi joki par to, ka sievietes ir tādas kā aksesuāri datortārpiem. Uh, un sievietes tiek parādītas eh, kā patērētāji. Ja jūs eh, ievadat Google eh, sievi, meklējumu sievietes tehnoloģijās, tad jūs neredzat neko patīkamu, un faktiski jau pat ievadīt vārdu meitene meklētājā nav nekādas labas rezultātas nedot manas studentes uh, nesāja tēkrakla ar uzrakstu IBM eh, konkursa uzvarētājs. Un viena no šīm meitenēm eh, sacīja, ka kāds viņai ir jautājis, vai viņa nevelkā sava drauga krekliņa. NCVIT ir izvēlējušies eh, pieeju, ko var salīdzināt arī ar uh, līdzīgām pieredzēm Eiropā, pieejām Eiropā. Mēs uh, mēģinam uh, vairot informētību un domājam par instrumentiem, kā situāciju mainīt. Mūsu nacionālās in organizācijas ir apvienošās aliansēs, tāpat kā e, arī uzņēmēji, sieviešu tehnoloģiskās grupas un tam līdzīgi. Šobrīd ASV ir aptuveni 150 šādas organizācijas, un kad es iestājos no tādā, vienā no tādām 2008. gadā, tad uh, mēs uh, redzējām, ka šīs uh, organizācijas piedzīvo strauju izaugsmi. Mēs uh, radām resursus, uh, kurus izplatām, un uh, šeit jūs redzat dažus no maniem uh, mīļākajiem bukletiņiem. Uh, Es a, esmu paņēmusi, paņēmusi līdzi arī daudz resursu, ko es varu izdalīt jums, bet jebkurā gadījumā tie ir pieejami tieši saistē. Šodien, šodien mums ir daudz dažādu programmu, kas aptver plašu spektru, bet uh, viena no tām ir mērķi skaitļošana. Es uh, runāju ar Intel balvas ieguvējām, un šīs programmas mērķis ir uh, vairot informētību, uzlabot uh, sieviešu redzamību šajā nozarē. Un mēs strādājam, lai identificētu uh, problēmas un uh, iedrošinātu sievietes uh, studēt šīs zinātnes. Šobrīd vidusskolā mācās meitenes, kas uh, interesēs par tehnoloģijām, un 60% izvēlas galveno mācību priekšmetu koledžā, bet tomēr mums ir grūti meitenes noturēt. Es uh, domāju, kur tad varētu sākties izmaiņas? Paturēsim tās meitenes, kas mums ir, viņas varbūt iedrošinās nākamās. Un, lai to izdarītu, mēs izmantojam balvu Viena sieviete teica, ka šī pieredze rāda, ka viņa ir guvusi pietiekamu atbalstu, lai palikt šajā industrijā. Šeit jūs redzat uh, sieviešu programmētāju, konkursa uzvarētājus, un mēs uh, viņus uh, godinām un apsveicam publiskā ceremonijā. Tehnoloģiju pasauli šīs sievietes uh, vēlas uh, nozara valsts, universitātes. Un šajā ceremonijā mani pārsteidza kāda uh, studente, kur teica, ka no sākuma viņai bija bail pieteikties šajā, šai balvai, bet uh, rezultāts viņu gal galā ir pārsteidzis. Trešā šīs programmas daļa ir kopienas atbalsts. Mēs atbalstām, vir, sniedzam virtuālu atbalstu, lai uh, izvairītos no sociālas izolācijas un tiktos ar vienaudžiem. Mēs a, mēģinam radīt virtuālas vienaudžu grupas, a, un meitenes a, zina, ka viņas nav vienīgās savā klasē, un tas ļauj viņām socializēties universitātē. I, pētnieciskās un, pētnieciskajās universitātēs uh, ASV parasti ir tikai 8 līdz 10% sieviešu. Tas ļoti palīdz atbalstīt jaunas sievietes, tādu kā man, kas vēlas studēt tehnoloģiskās zinātnes, bet kuras saskars ar dažādiem šķēršļiem. Un visbeidzot, mēs kontaktējamies savā starpā. Jaunas sievietes, kas iestājas šajā programmā, augsts vidusskolā gūst iespēju mācīt jaunākas meitenes, un mēs piedāvājam viņiem dažādas iespējas, stipendijas, prakses un arī veid, jā, attiecību veidošanas iespējas. Un tas eh, tiešām ir ārkārtīgi aizraujoši, jo tā ir vienīgā, vei, vienīgā uh, vienīgais veids, kā izsakot, kā meitene no uh, pamatskolas gadiem nonāk līdz universitātei. Kāda ir mūsu lielākie sasniegumi kopš 2008. gada? Kopš tā laika ir reģistrējušies 10 tūkstoši jaunu sieviešu, 2300 meitenes ir publiski apbalvotas, 88% no tām turpina mācības tehnoloģiskajās disciplīnās, un ir 1600 pieaugušo brīvprātīgo. Jāteic, ka to vidū ir arī vīrieši. Visos 50 štatos, Kolumbijas apgabalā un Virģīnas salas ir pārstāvētas. Ir 54 reģionālās komandas, kas godina aptuveni tūkstošu meitenes ik gadu. Un mēs vēl palielināsim uh, dalībnieku skaits šos. Eh, jūs redzat šeit, eh, kāds ir blīvums un kādas ir izmaksas - aptuveni 100 dolāri uz meiteni. Tātad tas nemaksā dārgi, tas ir vienkārši un efektīvi, un eh, vienkārši ir jārīkojas, ir jāatzīst, ka jaunas meitenes ļoti bieži ir veiksmīgi šajās disciplīnās un var to darīt. Un tas viņām ļauj pavirzīties uz priekšu. Uh, ko mēs darām? Mēs eh, mēģinām pavairot šo pieredzi masīvā veidā. Un es augsti vērtēju visus, kas eh, mēģina kopēt, atdarināt šo modeli, izplatīt to tālāk. Un mana eh, komanda parasti universitātē ir korporācija pārstāvi, kas ziedo savu laiku, lai piedalītos šajās programmās. Uh, Jūs redzat šajā fotografijā dažas pirmās sievietes programmētājas, jo mēs apzināmies to, ka sievietes bija šīs disciplīnas pamatlicējas. Paldies! Grazie anche. Paldies! Paldies! Uh, iepriekšējai runātājai Rūtai Fārmerē, un šķiet, ka īpaši, īpaši vairāk laika mums nav. Mēs esam pusstundu iekavējušies un vajadzētu pašlaik dot vārdu Sandbergas kundzei. Video saiknē. Thank you. We have now Mrs. Sandberg, CEO of Facebook. Šobrīd uh, mums ekrānā ir redzama Sandbergas kundze no Facebook, un šī saruna notiks video konferences formātā. Sandbergas kundze, jūs esat laipni sveikta. Uh, šeit uh, Briselē, kaut arī pie jums ir agrs rīts. Es uh, uzreiz došu jums vārdu un ceru, ka jūs uh, varēsiet nedaudz uh, vairāk laika mums uh, veltīt, ja mūsu deputātiem un viesiem būs jautājumi. Sandbergas kundze vārds jums. Atvainojiet, priekšsādātāji, es gribēju paskaidrot, mēs ļoti priecājamies, ka jūs esat tieši saistējuši. Šeit mums ir ļoti liela auditorija, meiteņa spēks, un mēs gribētu dzirdēt, ko jūs varētu uh, ieteikt meitenēm eh, šajā cīņā, kā panākt to, ko mēs vēlamies panākt. Vārds jums! Šķiet, ka mēs piedzīvojam dažas tehniskas grūtības. Pirms eh, pāris minūtēm. Eh, es ceru, ka pāris minūšu laikā mums izdosies tās atrisināt. Io invito i presenti magari ad... Es uh, aicinātu varbūt pēdējo rindu pārnākt tuvāk, lai eh, būtu redzams, ka mums eh, tiešām šeit ir liela auditorija. Tīpaši pēdējās rindas es aicinu pārnākt uz priekšu. Šeit ir pieejams pietiekam daudz sēdvietu. Nekautrējieties, nāciet uz priekšu, jo priekšējās rindas ir tukšas un Šērila redzēs tikai tukšus krēslus tādā gadījumā. Yeah, please. Yes, please. Yeah. Take. Yeah, please take the chair. Yeah, go on. Yeah. Thank you, Edith. Take a cup. Jā, lūdzu, ieņemiet šīs vietas.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 Yeah. We should work from there because of course and all Yeah. Yeah. Otherwise, we'll take one. Yeah. Yeah. Yeah. Allora proponiamo di continuare. Labi, es ierosinu turpināt ar ziņojumiem, un es ceru, ka mums izdosies izveidot video savienojumu. Tad mēs šīs uh, diskusijas pārtrauksim. Tāpēc es aicinu jūs visus ieņemt vietas un došu vārdu Donai Metzlerai.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 why... Domājot par to, kāpēc tik neliels skaits sieviešu izvēlas studē, studēt IKT nozars, man ir eh, četri ieteikumi, bet no sākuma es nedaudz pastāstīšu pati par sevi, lai jūs saprotu, lai jūs saprastu, kāpēc eh, mani ieteikumi ir tādi. Es esmu Dona Metzlere un es esmu sistēmas administrātori vienā birojā Amsterdamā. Es eh, izaugu Keiptaunā, Dienvidāfrikā, un eh, es biju eh, pusauģu vecuma meitene aparteida kustības pašā plaukuma 80. gados, un zināmā mērā es piedalījos pret aparteida kustībā. Es apspriedu politiskus jautājumus ar saviem studiju kolēģiem. Mēs piedalījāmies mītiņos un demonstrācijās. Un šis laika posms uh, man ir ļoti ietekmējis, un tas ir atstājis būtiski iespēju uz manu personību. Es esmu kļuvusi par kritisku domātāju, man patīk domāt par lietām, un man ir arī radošs uh, prāts. Bet tā kā man patīk uh, piedalīties sabiedriskajās norisēs man apkārt, tad es cenšos vienmēr cīnīties par labāku pasauli. Vēl viens interesants uh, aspekts. Es uzaugu kā baltā meitene Dienvidāfrikā, un man bija pieejama laba sākumskolas un vidusskolas izglītība. Protams, tas ir divdomīgi, jo tas uh, bija pateicoties aparteida režīmam, ka šīs uh, valsts skolas uh, saņem ļoti labu finansējumu. Gandrīz uh, uh tikpat labā kvalitātē notika mācības kā privātskolās. Un tas uh, palīdzēja uh, radīt labus speciālistus. Es nevaru tā īsti paskaidrot, bet uh, tas tiešām ir ļoti patīkams strādāt uh, ļoti labi finansētā skolā. Bet pārlaiksim uz šo gadsimtu. 2001. gadā es izceļoju uz uh, Amsterdamu un es. Uh, nokļuvu hakeru laboratorijā ASCII. Toreiz tādu bija daudz, toreiz eh, tādu nebija daudz. Šis eh, bija unikāls eh, projekts, tas bija vecs iepriek grāmatveikals, tāds kā bunkurs, kur bija daudz datoru, un pie sienām karājās tehnoloģiju kolāžu māksla un uh, Daudziem cilvēkiem bija doma, ka internetam ir jābūt bezmaksas un jābūt pieejamam visiem. Šie cilvēki atvēra savu telpu visiem un viņi otrreizēji pārstrādāja vecu aparatūru, veidoja uh, diskusiju grupas un seminārus, un tas bija ārkārtīgi svarīgs brīdis manā dzīvē, jo es pēkšņi sapratu, ka e, šīs jaunās e, robežas pārmaina sabiedrību, ietekmē to. Kaut arī man bija mās, medmāsas izglītība, es sāku strādāt IT nozarē, un Reizēm es nesapratu, kas man apkārt notiek. Tomēr es eh, pilnībā tajā iegrimu un darbojos eh, šajā nozerē veltot tam visu savu laiku. Es mēģināju pati arī mācīties, un es domāju, ka viena no tām pozitīvajām lietām, ko es iegūstu savā lab labajā izglītībā, ka jūs iemācāties mācīties pats. Uh, un eh, IT tas ir nepieciešams. Eh, tas nebija viegli. Un tur es uh, satikos ar daudzām citām sievietēm, kas arī mm, piedalījās šajā ASKI projektā. Semināros mēs uzdevām vīriešiem jautājumus par datoriem, un viņi tiešām sniedza mums ļoti dziļus ar žargonu piesātinātus skaidrojumus. Un tas bija pārsteidzoši. Un mēs tam īsti nevarējām izsakot, tas bija stipri pa daudz. Un bija arī cilvēki, kas bija studējuši inženierzinātnes, kuriem bija tehniskas zināšanas. Viņi nāca no pilnīgi cita konteksta, bet es biju tikai iesācēji. Uh, Interesantākais eh, bija tas, ka mēs eh, apspriedām to ar citām sievietēm ASKI, un mums visām bija līdzīga pieredze par vienām un tām pašām lietām, tāpēc mēs nolēmām eh, apvienot spēkus. Varbūt jūs varat pārlikt nākamo slaidu. Mēs izlēmām No, nu, okay, doesn't matter. Mēs izlēmām rīkot, eh, norganizēt mūsu nelielu grupu, kurā apmainīties ar pieredzi. Mēs katru ņēmām eh, kādu tēmu, izpētījām to un viena otru apmācījām. Varat to saukt arī par grāmatu klubiņu vai interešu klubiņu. Un mēs eh, beigās izlēmām atvērt šo grupu un padarīt seminārus pieejamus citiem cilvēkiem jo e, šī grupa Gender Changers darbojās diezgan ilgu laiku. Šeit jūs redzat uh, kabeļu adaptēri, un tas tāpēc, ka uh, šeit ir tā sauktā uh, sieviešu puse un vīriešu puse, tā, tad, tā sauc angļu valodā uh, šos uh, spraudņus. Un tas mums palīdzēja eh, izvēlēties eh, šo vā, nosaukumu. Mūsu pieredze rādīja, mēs izlēmām zināmas lietas mācīt konteksta specializētās grupās. Tas nebija viegli. Daudzi tam pretojās. ASKI klubā galvenokārt bija vīrieši, un mums notika garas un karstas diskusijas par šo jautājumu. Tomēr mēs turpinājām darīt iesākto. Ik pēc uh, katra semināra mēs uh, tām sievietēm, kas piedalījās šajā seminārā, uh, ko viņas domā par to, un daudzas uh, pauda pozitīvu attieksmi pret šo ideju. Tāpēc eh, mēs eh, palikām pie šīs idejas, un eh, es esmu priecīgi, ka tā notika. Es turpinu darboties IT nozarē un joprojām rīkoju seminārus. Es gribētu minēt divus piemērus šādiem semināriem, kādus es esmu organizējusi, piemēram, datoru datoru, aparatūras uh, semināru Tautas universitātē Rotterdamā. Tur bija ārkārtīgi daudz dažādu semināru, sākot no ēst gatavošanas, beidzot ar tamborēšanu un tam līdzīgi. Un lielākoties uh, Tautas universitātē piedalās vecāka gada gājuma cilvēki, kuriem nav lielas pieredzes datorzinātnēs, bet manos kursos uh, praktiski neviens um, neatteicās no šiem semināriem pusceļā un ņemot vērā to, cik šī tēma ir sarežģīta, tomēr mēs parādījām labus rezultātus. Tas pierāda, ka to ir iespējams iemācīties. Vēl es uh, rīkoju semitā, seminārus antropoloģijas studentiem Leidenes universitātē un mācīju viņiem tādus uh, pamatprincipus. Sākumā daži studenti atzina, ka varbūt viņi ir mēģinājuši kādreiz atskrūvēt datoru, nomainīt kādu detaļu, bet lielākai daļai nebija ne mazākās pieredzes, un tur jau ir tā problēma. Mums ik katru dienu savā dzīvē ir jāpieņem lēmumi, un ja mēs nesaprotam, kas īsti ir tehnoloģijas, tad izdarīt labu izvēli ir ļoti sarežģīti. Labi, un tagad pievērsīšos saviem četriem ieteikumiem. Uh, Pirmais būtu sākojoši. Es domāju, ka jums uh, ir jāvelk, jāizmet plašs tīkls, liels tīkls, lūkojoties pēc dalībniekiem un jāmērķē gan uz sievietēm ar darbu, gan bezdarbniecēm, uz visu zinātņu pārstāvēm, bet arī mākslas pārstāvēm, jo jūs nekad nezināt, kam būs interese cilvēku karjeras eh, ļoti bieži veidojas eh, ne, pilnīgi neparedzami. Un uh, veicamā darba ir ārkārtīgi daudz. Uh, ir daudz šādu grupu, Samizdīs, Briselē, Donasteka, Barcelonā. Un es uh, domāju, ka ir ļoti daudz iespēju kaut ko darīt. Mēs turpinām rīkot šos seminārus jau ļoti ilgu laiku un uh, nepadodamies. Otrs ieteikums. Uh, laikam vien mēs palaidām garām. Kultivēt uh, attieksmi. Uh, okay, cultivate attitude. Kultivēt attieksmi. Tiek kuriem tas ir jā, eh, cilvēkiem jāzina, ka viņi ir pietiekami stipri un var darīt eh, visu, ko vēlas. Un raugoties uz eh, gender changes semināriem, galvenais ir tas, ka mēs nekļuvām par elitāru klubiņu. Un ne jau tāpēc vīrieši mūs akceptēja, bet gan tāpēc, ka mēs uh, vienkārši turpinājām to, ko bijām iesākušas darīt. Ir nepieciešama zināma attieksme, ja jūs vēlaties kaut ko apgūt līdz pilnībai. Trešais ieteikums ir nepieciešams, lai bērni uh, gūtu izbrīna un pārsteiguma sajūtu. Uh, tādu, kas viņiem ir, kad viņi pirmoreiz ierauga zī, zilas debesis. Ir nepieciešams eh, labāks finansējums sākumskolām un vairāk skolotāju. Un ceturtkārt ir nepieciešams mainīt tehnoloģiju tēlu. Tehnoloģijas eh, ir eh, visur, tās ir mums apkārt. Un raugoties pagātnē, es saprotu, ka es mainīju savu karjeru, pārējot uz tehnoloģiju nozari, eh, jo vēlējos to saprast. Daudziem cilvēkiem nav šāds vēlmes. Viņi uzskata, ka, ka tehnoloģija ir elektronika, dažādas eh, ierīces, datori, bet ja mēs vēlamies eh, piesaistīt vairāk sieviešu, tad, ak tā, laikam jābeidz. Paldies! Grazie, mi scuso, ma 13. Paldies un, un diemžēl jāatvainojas, bet jau esam atpalikuši no mūsu darba programmas. Es pateicos par jūsu izcilo uzstāšanos un tagad lūdzu visi uzlieciet austiņas, jo citādi būs ļoti grūti dzirdēt. Cheryl, use your opportunity now for we are. Cheryl, uh, jā, izmantojiet lūdzu šo iespēju, jūs tagad esat ēterā. Sorry, I was waiting. Um, I can start over. Sorry you couldn't hear me before. Um, Ļoti žēl, ka jūs man nedzirdējāt iepriekš, godātie Eiropas parlamenta deputāti, priekšsēdētājs kundze, komisāri Krūsa un mm, godā tie klātesošie manu prāt jautājums par sieviešu lomu IKT nozarē ļoti svarīgs gan uh, mūsu valstī, gan re reģio, visiem mūsu reģioniem. Es uh, daudzās jomās saskarāmies ar e, jautājumu par sievietēm vadītājām. Sievietes ir 17 valstīs valsta vadītājas un ir viena piektā daļa no deputātiem. Bet nav nevienas valsts, kur vīrieši nevadīja 95% lielo uzņēmumu. Līdz ar to uh, Uh, lēmumi, kad lēmumi tiek pieņemti par to, kas uh, notiek pasaulē, sieviešu balsis praktiski nav sadzirdamas. Un uh, IKT nozarē arī ir līdzīga situācija. 30% strādājošo siev, ir sievietes, bet no tūkstošu studējošajiem tikai 29 eh, ir sievietes šajā jomā, un šis skaitlis krītās. Un 1985. Eh, gadā 35% augstskolu beidzējušai nozarei bija sievietes. Tagad šis skaitlis ir tikai 18%, diemžēl. Uh, Un šāda situācija rada milzīgus zaudējumus ekonomikai un mūsu valstīm. Ja mēs paru, palūkojamies uz IKT nozari, eh, trūkst speciālistu šajā jomā. ASV ir aprēķināts, ka ja tikpat daudz sievietes studētu tehniskās specialitātes, cik vīrieši, tad ar to arī pietiktu. Uh, lai uh, nodrošinātu visus nepieciešamos inženierus ASV. Ja Tas nozīmē, ka ja tik pat daudz sievietes uh, strādā šajā speciālitātēs kā vīrieši, tad uh, nebūtu vairs speciālistu trūkums. Kad Protams, situācija ir vēl sliktāka, ja mēs domājam par vadošiem amatiem, tad mēs izmantojam tikai pusi cilvēces. Ja mēs runājam, kādēļ ir šie cēloņi, kādēļ ir tik maz sieviešu tehniskajās speciālitātēs un vadošā amatos. Galvenais iemesls ir stereotipi. Uh, vienmēr ir šis lomu sadalījums. Meitenes un kā māmas, jau no vienu gadu veca meitene spēlē māmas un, un vīrieši uzņemas tēva lomu un stereotipi mums māca, ka zēniem ir jābūt gudriem, jābūt vadītājiem, viņiem ir padodas matemātika un eksaktās zinātne bet meitenes uh, palīdz citiem, uh, citiem cilvēkiem, uh, viņas rūpējas par tīrību, viņām nav jāizvēlas tehniskas specialitātes. Un tas novad pie tādas uh, situācijas, ka, ja šie stereotipi ir zināmi, tad tie arī tiek vairāk ievēroti. Bet, ja šādi stereotipi pastāv, tad uh, um, tie mazāk iedekmē zēnus, uh, zēnu situāciju nekā meiteņu situāciju. Bet ja pirms matemātikas uh, kontrola darba meitenēm pasaka, meitenēm šādi kontrola darba padodas labāk nekā zēniem, tad viņu rezultāti ir ievērojami labāki. Tāda pati situācija ir uh, līderības lomā. Ja meitenes ir līderes, tad mēs viņus sarājam un sakām, viņas ir pārāk uzstājīgas, pārāk valdonīgas. Visā savā dzīves laikā neesmu dzirdējis, ka kādam zēnām būtu pārmests, ka viņš ir pārāk valdonīgs. Un uh, Es vienmēr visām mamām saku, ja jūs nākošreiz uh, gribat sarāt savu meiteni, nesakiet viņai, ka viņa ir pārāk valdonīga, sakiet, ka jums ir, uh, jūsu meitai ir vadot, vadītāja talants. Un tad uh, cilvēks sāk smieties, bet tas jau nav nekas smieklīgs. Ja saka, ka zēnam ir uh, vadītāja talants neviens nesmējas, bet ja saka, ka me, mazai meitene ir vadu, vadītāja talants, tad tas izklausās smieklīgi. Bet uh, patiesībā tur nekā smieklīga nav, mums tieši būtu jārostina uh, tāpat, uh, lai meitenes kļūtu par vadītājām, ne tikai zēni. Mm es visur vienmēr uzstājos ar tādām pašām runām ASV, dažādās Eiropas pilsētās. Ja jūs sakat vīriešiem, ja, vai jums darbā kāds ir teikt, teicis, ka jūs uzvedaties pārāk agresīvi. Lūdzu, paceliet rokas, vai jūs redzat kādu roku paceltu? Nē, bet ja jūs esat sieviete, Un ja jums kāds ir teicis, ka jūs esat pārāk agresīvi, lūdzu paceliet rokas. Tieši tāda ir uh, uh, auditorijas reakcija visur pasaulē. Nevienam vīrietim nekad nav teikts, ka viņš uzvedas pārāk agresīvi darba vidē, bet sievietēm to nākas dzirdēt ļoti bieži. Un tas arī ir saistīts ar stereotipiem. Vai jūs tiešām domājat, ka mūsu sabiedrībā sievietes ir agresīvāks nekā vīrieši? Desmitiem gadu pētījumi liecina par to, ka tas tā nav. Šādi stereotipi arī kavē sievietēm strādāt tehnoloģijas lomā. Mēs no zēniem sagaidām, ka viņi darbojas ar datoriem, ka viņiem padodas matemātika un eksaktās zinātnes, bet meitenē mēs tiešā vai netiešā veidā liekam saprast, ka no viņām mēs neko tādu neprasām. Mēs ļoti rūpējamies arī eh, par bērnu drošību, kad viņi darbojas tiešsaistē, arī Facebook mēs tā darām. Bet eh, vecāki vairāk rūpējas par eh, Uh, meiteņu aizsardzību nekā zēnu aizsardzību. Arī tādēļ meitenes mazāk darbojas ar datoriem, jo mēs viņus nemudinām to darīt. Es saku vecākiem, ļaujiet meitenēm spēlēt datorspēles, ļaujiet viņām mācīties un apgūt šīs prasmes. Tas ir ļoti svarīgi. Bet es, manis atrauc tas, ka situācija nekur pasaulē neuzlabojas. Pagājuši vasar es eh, savu septiņus gadus veco dēlu aizsūtīju uz Tempodas universitāti uz vasaras nometni datoru uh, eh, entuziastiem. Un uh, cik tad no šiem uh, nometnes dalībniekiem bija meitenes? Piecas. Un no šām piecām meitenēm divas bija manas uh, radu meitenes. Es pati viņas uz šo nometni aizsūtīju un vecāki. Tātad uz šādu nometni bija aizsūtījuši 35 zēnus un tikai 5 meitenes, un tas man liecina, ka situācija nemaz neuzlabojas. Un es jautāja par līdzīgām programmām uh, citvietu pasaulē, un situācija ir tāda pati. Absolūtais vairākums dalībnieku ir zēni, un tādēļ arī universitātē meitenes uh, ir uh, neizdevīgākā situācijā mācoties vai nu datorzinātnes vai pēc tam uh, cenšoties atrast darbu šajā jomā. Mums ir jāmudina meitenes, jāatbalsta viņas, jārosina, lai viņas studē matemātiku un eksaktās zinātnes. Un Āzijā meitenes, kuras ir pārliecināts tā rīkoties, gūst labāks rezultāts nekā zēni. Francijā um, meitenes iegūst 64% uh, labākus rezultātus nekā zēni. Mums ir jāiepazīstina meitenes ar tehnoloģiju, jārosina, lai viņas interesēs par tehnoloģiju, lai meitenes un zēni vienādi spēlē datorspēles, izmantot dators, interesētos par zinātni un tehnoloģiju. Un, lai to panākt, mums ir jāmaina stereotipi par sievietēm un meitenēm, jo tikai izmainot šos stereotipus mēs spēlēsim atrisināt IKT problēmu un uh, vad līderības problēmu. Paldies par jūsu uzmanību un gatavu esmu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thank you now. I am at the... Jā. Paldies. Tagad eh, jautājumu sākot ar komisiju. Cheryl, thank you so much for your time. Paldies par jūsu laiku. Es gribētu jums uzdot jautājumu. Jūs apmeklējāt Eiropu nesen, un mēs arī zinām, jūsu rakstīto grāmatu, tātad jautājums ir, eh, vai ir eh, kaut kāda atšķirība starp ASV un Eiropu. Ir eh, tiešām būtiskas kultūras atšķirības starp visām valstīm, arī starp ASV un dažādām Eiropas valstīm un starp Eiropu. Eiropā ir iekšējās atšķirības bet uh, situācija par attiecībā uz vīriešiem un sievietēm ir vienāda. Uh, ir izdarīti pētījumi 24 valstīs, un uh, visās šajās valstīs, visur pasaulē vadošajos amatos vīrieši ir vairāk zēnus jau gatavo vadošiem amatiem, un e, meitenes e, tiek atturētas no vadības. E, viņas tiek atturētas no izglītības. Piemēram, Vācijā meitenes ir 50% no studentiem un Francijā 64, bet citur eh, nav tik laba situācija. Bet eh, mēs zinām, ka meitenes eh, var vadīt, nu vienkārši mēs nemotivējam viņas to darīt. Ir svarīgi saprast, kāda ir situācija katrā valstī un kāda ir pasaulē kopumā. my colleague. Tagad mana eh, kolēģe lūdzu. Paldies! Man ir prieks būt šeit, eh, šajā pasākumā. Es eh, domāju, vai arī par izvēlēm tātad nu, sievietes cenšas ļoti eh, patikt eh, vīriešiem, un vīrieši cenšas eh, izvēlēties labākas darba vietas. Tātad jautājums ir, kā varētu mainīt šo situāciju, kā, kādā veidā sievietēm varētu būt labākas iespējas specialitātes izvēlē. Eh, kā darīt to, lai eh, sievietes būtu vis, eh, būtu pievilcīgas kā darba meklētājas informācijas tehnoloģijās, lai darba devēja gribētu viņas pieņemt darbā. Tās sievietes, kas strādā informācijas tehnoloģijā, ir ļoti talantīgas piemēram, tehnoloģijas vadītāji Facebookā sāka, nu, sievietes eh, nestudē datortehniku, viņas to vienkārši nedara, bet kad viņas to darīs, nu tad arī tas notiks. Eh, mums ir tādi stereotipi, mēs nedomājam par eh, sievietēm kā par vadītājām. Uh, bet eh, kad eh, mēs tiksim vaļā no šī stereotīpa, tad mēs arī pieņemsim, ka eh, sievietes var būt vadītājas un tās pirmās, kas sāks strādāt ar tehnoloģijām, arī tad pavērs durvis visām pārējām. Uh, Paldies par piedalīšanos šodien un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 Protams, jūs visi zināt, kas ir Facebook, un jūs arī zināt, kādu stāvokli Šerils Sandberg ieņem Facebookā. Un tagad es gribētu dot vārdu Nīdī Tandonai, konsultantei dzimumu vienlīdzības un attīstības jautājumos. Labdien! Tātad es esmu no Austrumāfrikas. Un es zinu, ka ir jau dienas beigas, tātad mēģināšu runāt pēc iespējas īsāk. Es strādāju apmēram jau 22 gadus, nedaudz mazāk nekā pusi no dzīves. Uh, strādājot ar afrikāņu uh, sievietēm, uh, cenšos uh, pievērst viņu uzmanību informācijas tehnoloģijām. Un arī paldies organizatoriem. Un es priecājos, ka te ir tik daudz uzņēmīgu cilvēku. Tātad es izdarīju vērtējumu starptautiska telekomunikācijas uzņēmuma eh, uzdevumā, lai pārliecinātos, kas būtu jādara, lai pievērstu sievietes šim sektoram. Tātad šeit ir pētījums, eh, kurš ir pieejams eh, angļu, franču un arī citās valodās. Es mēģināšu jums īsumā pastāstīt, tas ir eh, statistikas eh, apskats, tātad OECD valstīs sievietes eh, mazāk piedalās informācijas tehnoloģijas sektorā, bet viņas arvien aktīvāk to dara. Uh, Igaunijā un Ungārijā sievietes ir vairāk nekā 40% no nodarbinātajām, bet eh, speciālistu amatos tomēr vislabāk eh, ir ASV 25%, pēc tam Īslande, Somija un Ungārija. Un es gribētu teikt, kā ir arī sagatavots eh, portāls, ko mēs mēģinām veicināt. Eh, un eh, šeit ir mērķis informēt sievietes, kas izvēlas karjeru informācijas tehnoloģijās. Tātad no līdz šai dienai ir uh, gan atkārtoti meklētāji, gan arī cilvēki, kas jau vairāk kārtā apskata šo portālu. Un mums ir informācija par visām programmām, tātad to ir vairāk nekā 500 jau. Nu, kolēģi jau minēja to, ka sievietes ir jāiedrošina piedalīties ir programmas, eh, kas eh, motivē sievietes piedalīties. Es eh, gribētu šeit runāt par diviem saistītiem jautājumiem, bet vispirms vēl tātad jautājums ir, kā panākt, lai sievietes iesaistās sektorā un uh, kur ir šīs eh, darba vietas nākotnē. Un eh, šeit ir daži eh, paraugi arī. Es jums parādīšu vispirms trīs profilus par trīs profilus, kas raksturo uzņēmējs. Nu, šeit nav tik svarīgi eh, tieši, kas ir šīs sievietes un ko viņas dara, bet es gribēju parādīt, kur viņas strādā. Piemēram, eh, šeit eh, ir uzņēmums, kas palīdz cilvēkiem lietot infrastruktūru, tātad Indijā mm, šo uzņēmumu vada sieviete. Otrā Eh, arī ir eh, no uzņēmuma, kas eh, strādā ar infrastruktūru un ir tātad viņa runā par ūdens apgādes sistēmu un viņa sāka, kā mēs esam māz, mācījušies pārāk maz un um, nu, viņa palīdz uzlabot ūdens apgādes uh, sistēmu. Uh, nākamā uzskata, uh, ka nākamajos 50 gados būs jāveido labas darba vietas visiem un nevis kā labdarība, bet kā nu, tirgus mehānisma rezultāts un tiek ieteikts veidot arī darbus IT eh, sektorā eh, cilvēkiem, kas eh, šajā sektorā nevar piedalīties tagad gan Indijā, gan citur. Un paskatieties uzmanīgi uz šiem piemēriem. Vēl ir citas sievietes arī. Šī sieviete ir vienīgā, kas eh, vienīgā vadītāja ASV pusvadītāja ražošanas uzņēmumam. Un nākamā, par ko es runāšu, eh, pārstāv uzņēmumu, eh, kurš tiks pārdots firmai Intel nesen. Nu, varētu būt tā, ka Eh, sievietes eh, arī strādā dažos, eh, dažu jau tradicionālu preču ražošanā, bet arī viņas ir ļoti aktīvas inovācijās. Un beidzot, mm, vēl viens piemērs arī no Ķīnas. Un viņa piedalās tā saucamo tablešu uh, jeb eh, šo pārnēsējumu mazo ekrānu ražošanā, un eh, viņa eh, cer, ka tās jaunās sievietes, kas nopērk šīs ierīces, varēs uzņemties lielāku lomu pašas un veicināt arī to, lai citām sievietēm būtu lielāka loma tehnoloģijā ne tikai kā lietotājam, bet arī kā uzņēmuma eh, darbiniecēm un vadītājām. Ko mēs redzam no šiem piemēriem? Tātad, ko zēni domā par datoriem? Kāpēc viņiem patīk datori? Tāpēc, ka tur ir video spēles, projektēšana un problēma risināšana, bet Um, kad meitenes uh, saprot, ka informācijas tehnoloģijas var uh, palīdzēt panākt kādas uh, izmaiņas, nu tad tiešām viņas arī sāk domāt par profesijas izvēli. Ir iespēja kaut ko mainīt pasaulē un Nu, tās arī ir motivējošais faktors eh, sievietēm. Tā tad ir svarīgi eh, saņemt eh, oficiālo izglītību, tāpat arī svarīgi ir mācīties darba vietā no pieredzes un arī sagatavoties Um, vidē jaunos apstākļos uh, pašlaik uh, ne, nevienlīdzība un atšķirības uh, pieaug. Un jaunajai paaudzei būs jādzīvo šajā pasaulē un jāatrod risinājumi. Tātad. tad ir eh, tāds trešā miljarda indeks, eh, tātad gandrīz miljards sieviešu varētu eh, sākt strādāt nākamajos desmit gados, un no tām apmēram 865 miljoni būs darba spējīgā vecumā, bet viņām nav vajadzīgo iemaņu un eh, no šī skaita 812 miljoni dzīvo attīstības eh, valstīs. Un eh, par to, kas būs nākošais Bills Gates vai Steve's Jobs vai varbūt tā būs viņa. Tātad, un varbūt, ka tieši viņa būs arī no šīm jaunatīstības valstīm. Šī grāmata ir pilna ar secinājumiem, bet es pabeigšu uzstāšanos ar trim stāstiem. Tā tad viens ir no sievietes, kas strādā Ugandas uzņēmumā, kas ražo programmas, un viņa ir studējusi Ugandas tātad Kjambogo universitātē informātiku, tāpēc, ka eh, tehnoloģija ļoti strauji mainās un viņai bija vēlēšanās eh, iepazīties ar tehnoloģijām. Eh, viņas bija apmēram 20 meitenes un gandrīz 90 zēnu, un varbūt arī viņa izveidos pati savu uzņēmumu, kā viņa cer. Eh, otrā eh, sieviete ir no ASV. Eh, viņa ir personāla atlases speciālists un bieži vien viņa stāsta, ka sievietes bieži vien kautrējas pieteikties uz amatiem, kas ir domāti kvalificētiem speciālistiem. tātad, eh, kad viņa runāja ar eh, sievieti, eh, viņa atcerējās, ka bija projekts, kurām bija 200 kandidāti vīrieši, bet citā gadījumā uz trim vietām bija simts kvalificētas sievietes. Un Eh, nu, bet vēl joprojām pastāv stereotips, ka labākie programmētāji ir vīrieši un tas eh, traucē. Un eh, trešā sieviete, ar ko es, trešais cilvēks, ar ko es sarunājos, ir no interneta kompānijas, un šajā sarunā es uzzināju, ka sievietes ir daudz aktīvākas sociālajos tīklos, un programmām ir ļoti liels perspektīvas tirgus, un, lai iemācītos rakstīt programmu, ir vajadzīgs tikai trīs mēneši, un eh, sievietēm ir labāk attīstīta eh, intuīcija, tāpēc viņas arī var uh, apgūt programmēšanu. Tātad mums ir jānovērš atšķirības, jo šeit ir runa nav tikai par ekonomiku, bet vispār par to, kā dzīvos nākamās paudzes. Paldies! Grācie. Paldies. Kā jau jūs visi redzat, mēs esam pārsnieguši atvēlēto laiku, un es došu komisārei vārdu noslēguma secinājumiem. Es gribēju sākt ar to, ka pateikšos jums, uh, ITRE komitejas vadītājai Edītai Hercogai un viņas kolēģiem, kas uh, rīkojas šo pasākumu. Es uh, esmu pārliecināta, ka var to teikt mūsu visu vārdā. Un es aicinātu mūs visus noslēgt darījumu, ja mēs visi piekrītam tam, ko sacīja dažādie runātāji <clears throat> arī Šēvila Sandberga, ka mums vajadzētu atbrīvoties no stereotipiem, ka mums vajadzētu apzināties, ka statistika attīstās nepareizā virzienā, ka notiek stagnācija, ja mēs izvēlamies jaukākos vārdus tajā, kā jaunas sievietes un meitenes tiek iesaistītas IKT nozarē, uh, ja mēs apzināmies, ka tas ir nepareizais virziens, ja mēs patiešām domājam, ka latiņas pacelšana nedaudz augstāk varētu radīt uh, starpību uh, šajā, mm, varētu radīt atšķirīgu situāciju, tad darīsim to. Ja jūs varat doties uz mājām, runāt ar sev apkārtējiem draugiem, bērniem, uh, Ja jūs to darīsiet un teiksiet, ka mēs nevaram šādi turpināt, tas nav pieņemami, un mēs ar to nesamierināsimies, mēs neakceptēsim stereotipus, tad uh, mums izdosies uh, varbūt mainīt savus prātus, un mums ir arī jātic tam, ka mēs varam būt pāraugs. Es pilnībā apzinos, ka uh, modeļi nerunā tikai par uh, runātājām, uh, Tas nenozīmē tikai runātājs šajā grupā. Ikviena no jums ir modelis, ikviena no jums var parādīt, ka mēs varam savādāk, un tas ir mūsu izaicinājums. Mūsu izaicinājums ir grozi mainīt sabiedrību. Viena no runātājām, manuprāt, jūs bijāt tā drosmīgā, kas atzinās, ka esat uh, mainījusi drošu dzīvi un izvēlēsies, eh, atteikusies no drošas dzīves un izvēlēsies pilnīgi citu karjeras eh, ceļu. Daudz grūtāku, mēs neizdaram vieglākās izvēles. Un eh, tie ir stereotipi, jūs, jūs esat pāraugi, un jūs varat paskaidrot uh, saviem draugiem, draudzinēm, kā arī viņi var būt uh, modeļi. Mums ir tikai jāmaina mūsu nostāja. Tāpēc liels paldies ITRI komitejai par jūsu palīdzību, par to, ko jūs esat darījuši, un turpināsim ievērot uh, šādu nostāju. Mēs varam viens otram palīdzēt, darīsim to, un gādāsim par to, lai sievietes un meitenes viena otrai palīdz. Mums tiešām to vajadzētu darīt. Liels paldies, jūs esat paveikuši lielisku darbu. Paldies, komisāri! Paldies visiem ekspertiem, kas uzstājās un runāja šeit. Uh, komitejā un došu vārdu Edītai Hercogai noslēguma vārdiem. Man un droši vien visiem klātesošajiem šķiet, eh, ka tā bija vislabākā izvēle šai pēcpusdienai. Es ceru, ka nākamreiz mēs sarīkosim uh, interneta konferenci, lai visi varētu mums izsakot, lai saprastu, ko mēs vēlamies, ko mēs uh, gribam Un es ceru, ka eh, visiem ir, visi sapratīs, ka sievietes ir eh, ekonomiski nepieciešamas. Man ir arī viens tehnisks paziņojums. Kā jau teicu, eh, pēc sanāksmes būs pieejams vīns, bet tad jums ir jādodās cauri deputāta salonu līdz nultajam stāvam, un tur mēs varēsim nobaudīt kādu glāzi vīnu. Liels paldies visiem! Uz redzēšanos!